sessione. Dargie kolēģi, vēlējos atklāt lauksaimniecības komitejas sanāksmi. Ņemot vērā to, ka esam sarīkojuši, ka 5. oktobrī ir paredzēta lauksaimniecības ministru ārkārtas sēde. Tādēļ patiešām mūsu darba kārtībā būtu liederīgi iekļaut Eh, piena krīzes jautājumu, piena produktu krīzes jautājumus. Protams, mums vajadzētu arī parunāt par to, eh, kā atbalstīt šo sektoru, vai nepieciešām turpmāk instrumentu un pasākumi. Protams, ka parlamentam ir jāiesaistās debatēs pietiekam aktīvi, it sevišķi ņemot vērā to, ka esam pieņēmuši rezolūciju. Tas notika pirms, eh, nu jau gandrīz divām nedēļām Strasbūrā. Tādēļ šodien vajadzētu norisināties viedokļu apmaiņai par šo jautājumu un tāpat jāpadomā par to, kā uh, komisija ir uh, nodomājusi turpināt savu darbu un kā tā reaģēs uz mūsu rezolūciju. Protams, jāuzklaus arī dalību valstī ierosinājumi. Ja visi tam piekrīt, es labprāt vēlētos šo jautājumu iekļaut mūsu darba kārtībā vaicāju kolēģi piekrišanu, un varbūt, ka mums varētu arī šeit iekļaut papildus darbkārtības punktu par kvalitātes politiku. Skotas kungs vēlas iepazīstināt mūs ar šo darba kārtības punktu, un tā tad, ja kolēģiem nav nekāda iebilduma, mēs esam eh, grozījuši mūsu darba kārtību, pievienojuši tai divus jaunus punktus. Ja kolēģiem nav nekādu piezīmju, Lūdzu, kundze, paldies priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos pavaicāt, vai mēs par kvalitāti runāsim šodien. Jā, priekšsēdētājs māja ir galva, cīm redzot, viņš piekrīt. Jā, par kvalitāti mēs runāsim šodien, bet pašās sanāksmes beigās. Un Skotas kungs eh, vēlējās par to izteikties, un eh, mēs varēsim par to pēc tam arī apspriesties. Jūs esat saņēmuši iepriekšējais sanāksmes protokolus un e, jūs nesat, ja jūs nebūsiet e, iesnieguši nekādus e, grozījumus par protokolu, tad mēs to pieņemsim šīs sanāksmes beigās. Jūs tāpat varat klausīties sanāksmes norasi citā sēžu zālē, tā ir uzklausīšanas zāle, kas atrodas šajā pašā ēkā, piektajā stāvā, 5G3. Runājot par piena sektoru un iespējamiem pasākumiem vidējā un ilgākā termiņā, protams, mēs esam apspriedušies ar komisiju un eh, ceturtdien bija arī sanāksme Strasbūrā Mēs, protams, ļoti augstu vērtējam komisijas atklātību, tā runā atklātu valodu ar parlamentu un e, nāca klajā ar jauniem iniciatīvām un jauniem pasākumiem piena nozarē. E, es došu vārdu Krūso kundzei no komisijas, kas varētu mums sniegt tādu aktālāko notikumu izklāstu, jo viņa ir ļoti aktīvi iesaistīta jaunā priekšlikuma izstrādē. Un, protams, mums pašiem arī vajadzētu uzklausīt pēdējo informāciju par parlamenta ierosinātajām iniciatīvām, jo šīs iniciatīvas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Un mēs pieņēmām rezolūciju ar ļoti lielu uh, deputātu atbalstu. To mums noteikti nevajadzētu aizmirst, bija tāpat arī jauns priekšlikums, un šajā komitejā mēs par to balsojam, un balsojums bija vienbalsīgs, visi kolēģi nobalsoja par. Tad, kad es uzstājos Strasbūrā plenārsēdē, es teicu, ka mēs ne tikai raidām spēcīgu signālu uh, piensaimniekiem, proti mēs vēlamies viņiem parādīt, ka mūs, uh, mums viņa problēmas nav vienaldīgas, bet tas tajā pašā laikā ir arī politiskas dabas signāls. Nākamajā nedēļā ir uh, referendums īrijā par Lisabons līgumu, un ja tā iznākums būs labvēlīgs, līdz ar to mēs varētu runāt par tādu kā koplēmumu procedūras laikmetu. Un no 19. un 20. būs ministra sanāksme. Tāpat tiks uh, pieņemt vairāk lēmumu piensaimniecības nozarē Un tādēļ mums patiešām ļoti uzmanīgi vajadzētu arī sakot tam, kas, kas uh, norisināsies turpmāk likumdošanas iniciatīvu kontekstā. Šeit uh, ir ieradušies koordinātori no visām politiskajām grupām šodien mūsu komitejā, un viņiem ir jāpieņem Francijas ministra priekšlikums, proti atbalstīt Francijas-Vācijas iniciatīvu, tā ir jāparaksta vismaz 18 ministriem, un tagad jau to ir parakstījuši 20 ministri. Mēs, protams, vēlamies izgaismot idejas, ko šī 20 grupa ir piedāvājusi, un tās noteikti tiks pārnots arī ministru padomē 19. un 20. oktobrī. Es eh, to visu vēlējos jums pastāstīt un vēlējos vēlāk dot vārdu Rasmusen kungam. Uh, Un iespējams mēs varētu kolēģiem dot vārdu, lai viņi varētu iesaistīties debasē, debatēs un padomāt par to, kāda ir parlamenta loma tieši šajā ļoti tādā akūtajā jautājumā. Lūdzu jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka e, jūsu rezolūcijā bija vairāk ieteikumi. 17. septembrī Strasbūrā šī rezolūcija tika pieņemta, un e, mēs sapratām, ka jūs vēlaties saņemt informāciju biežāk no komisijas e, tieši attiecībā uz piensaimniecības nozari un es vēlējos savu uzstāšanos sākt uz tādas patīkams nots. Mēs jums solījām eh, katru ceturksni sniegt informāciju, un, protams, šādu apņemšanos esam pauduši, un well. esam apņēmušies ar to iepazīstināt visu komitejas deputātus. Of ir paredzēts iepazīstināt ar ziņojumu ministrus 19. oktobrī padomē šodien. Es varbūt jūs iepazīstināšu ar dažām detaļām, ņemot vērā to, kas norisinās tirgū tieši šodien. Esam pie, nesam tikušies eh, kopš jūnija, bet tobrīd mēs jau pieredzējām nopietnu krīzi piensaimniecības nozarē un uh, Mēs vēlamies noteikt uh, labākas cenas iekšējā tirgu, vēlamies iedrošināt piensaimniekus, raidīt pareizos signālu viņu virzienā, un mēs ceram, ka tā nav tikai tāda, tas nav tikai tāds piliens jūrā, bet mēs patiešām varētu iezīmēt labākas attīstības tendences piensaimniecības nozarē. Un tagad runājot par dažiem piemēriem. Nīderlandē Par 50% ir palielinājušās cenas piena produktiem kopš jūnija mēneša. Cenas Ziemeļīrijā ir palielinājušās uh, par 19-20% kopš jūnija un Itālijā par apmēram 12%. Kas... Uh, clearly, there are spot prices, there are prices. Un Mēs runājam arī par dažādiem līgumiem, par cenām, kas ir noteiktas, un tas mums ļauj, zināmā mērā, novērot to, cik augsts pieprasījums ir pēc piena produktiem tieši šodien. Es domāju, ka tas ir lielāks uh, nekā joprojām ir piedāvājums šajā sektorā. Tāpat, ja mēs runājam par uh, piena cenām, uh, ir vērojamas uh, tendences, eh, tādas tendences, ka cenas palielinās un eh, cenas eh, arī importētiem produktiem palielinās. Esam dzirdējuši par to, ka cena pieaug apmēram 1 līdz 2 centu apmērā par 1 litru. Un, piemēram, tie 28 centi Francijā par 1 litru pienu. Es domāju, tas ir patiešām iedrošinoši. Protams, eh, ka mēs vēl nevaram eh, veikt eh, tādas intervences cenas. Un ir arī citās valstīs pieaugušas šīs cenas par 23-24 centiem par vienu litru pienu kopš jūnija. Tāpat arī mēs veicām intervences attiecībā uz vājpiena pulveri. Šeit ir arī tāpat paredzēts pieaugums un uh, Mēs eh, tagad vairs intervences neveicam un attiecībā uz sviesta izstrādājumiem eh, intervences nav veikts kopš 2002. gada. Un tas ir eh, tātad lietu stāvoklis, ko mēs esam pieredzējuši kopš 2002. gada. Atceroties to, kas norisinās vaipiena pulvera sektorā šeit arī ir uh, cenu pieaugums, uh, ņemot vērā, uh, piemēram, jūnija mēnesi, un šeit mēs esam paredzējuši pieaugumu par apmēram 6%. Un siers arī ir sadārdzinājies par apmēram 5%. Piemēram, šeit var minēt čedars sieru. Tie ir patiešām tādi iedrošinoši jaunumi tirgu, mūsu kopienas iekšējā tirgu, bet eh, kas norisinās pasaules tirgu. Mēs nedrīkstam to izlaist no savu redzes loka, un eh, es domāju, ka mums arī ir jābūt eh, spējīgiem pārdot savus produktus pasaules tirgu. Mūsu piensaimniekiem ir jābūt konkurētspējīgiem globālā līmenī, un tas būtu patiešām labs signāls, ja arī mūsu piedāvātie produkti būtu spēcīgi. Ja mēs runājam par šo piena pulveri, ko mēs esam pieredzējuši, Jaunzēlanda ir lielākā pienproduktu um, eksportētāja visā pasaulē, un piens ir pieaudzis, piens cena pieaugusi par 19% vai piena pulveru cena par 20%, pilnpiena pulveru cena par 24%, un uh, Mēs uh, esam redzējuši, ka Jaunzēlandē viņi rīko arī izsoles katru mēnesi, un uh, kopumā visā sektorā cenas Jaunzēlandē ir pieaugušas par 51%. Vai piena pulvera cenas ASV arī tās nav palikušas iepriekšējā līmenī, un ASV ir bijusi lielākais Eiropas Savienības eh, konkurents piensaimniecības nozarē, un viņi piedāvā patiešām ārkārtīgi daudz izstrādājumu visā pasaulē. Bet arī tagad ASV cenas par vaipienu pulveri ir paaugstinājušās, un ir samazinājies eksportējamo produktu daudzums, un tas joprojām turpina samazināties pie tam tādos eh, visai um, bažas izraisošos ātrumos. Priekšsēdētāji kungs, es ar šo uzstāšanos vēlējos uh, izgaismot to, kāda ir situācija tieši tagad un uh, kādas ir jaunās attīstības tendences, kādos tempos tās ienāk mūsu dzīvē. Jūs atsaucāties uh, uz uh, uzstāšanos Strasbūrā, uz uh, komisāru izteikumiem un uh, uz rezolūciju, kurā bija 30 punkti. Šo rezolūciju Eiropas parlaments pieņēma Strasbūrā pagājušā plenāra sesijā. Uh, Un ir skaidrs, ka man nav pilnvaru iedziļināties detaļās, runājot par pilnīgi katru ieteikumu, ko jūs esat iekļāvuši šajā rezolūcijā. Un tāpat ir skaidrs, ka joprojām mums būs problēmas, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un arī lēmumu jāpieņem piesardzīgi. Priekšsēdētāji kungs, jāpadomā arī par to, ka daudzi komisijas ieteikumi un jūs ieteikumi sasaucas ar tās augtās uh, 20 grupas ieteikumiem un 18 dalībvalsts ir parakstījuši šo dokumentu, Ieteikumi, protams, tiks pārunāti, izvērtēti. Un mēs to darīsim, cik vien piesardzīgi iespējams. Es varētu paredzēt, ka pirmā iespēja apmainīties ar viedokļiem varētu rasties neformālajā tikšanās brīdī, uh, 5. oktobrī, kad es tikšos ar a, lauksaimniecības komisāru un arī citiem kolēģiem no 27 dalībvalstīm. Mums būs neoficiāls pusdienas. Es, protams, saprotu, ka pusdienas nevar uh, vilties ilgāk par divām stundām, nu tā tas parasti notiek, un tāpat es varētu teikt, ka ministri un komisārs nevarēs pārāk iedziļināties visās detaļās, bet, protams, viņi varētu iezīmēt konkrētas vadlīnijas, kādai ir jābūt darbībai, virzībai, un kā jau komisāri teica, ir nepieciešams atbalsts, piensaimniecības nozarē nepieciešams atbalsts, tādēļ ir jātieks ar augstu līmeņu speciālistiem, ekspertiem, lai viņi risinātu jautājumus, jo tie nav tādi jautājumi, kas mūs skars tikai tādā tuvākā nākotnē, jāpadomā gan ilgākā termiņā, gan arī tādā vidējā termiņā. Tas tiks pārspriests šajā neoficiālajā padomē pusdienu laikā. The... Mēs, protams, zinām, ka krīzi vienā dienā mēs uh, neatrisināsim, neskatoties uz to, ka es jau iezīmēju vairākas tādas iepriecinošas attīstības tendences. Piensaimnieki Eiropā joprojām piedzīvo grūtības. Ļoti daudzi no viņiem ir neapmierināti ar pašreizējo situāciju. Tādēļ es saprotu, ka kaut kas noteikti ir jādara lietas labā. Protams, mums ir jāturpina intervences attiecībā uz uh, pilnpiena un vājpiena pulveri, neskatoties uz to, ka pagaidām intervences ir pārtrauktas, bet mēs to paturēsim uh, savā rīcībā kā papildus instrumentu un to izmantosim, ja šāda nepieciešamība radīsies. Is, we are, we are, we are Mēs joprojām esam uzmanīgi, sekojam situācijai šajā nozarē, izmantojam arī uh, ieņēmums par eksportu, lai varētu sniegt finansiālu atbalstu piensaimniekiem, protams, ir zinām ierobežojumi ņemot vērā Pasaules tirzniecības organizācijas uzliktos noteikumus. Mēs, protams, nevaram darīt pilnīgi visu, ko mēs vēlamies darīt. Ir uh, starptautiski ierobežojumi, kas mums ir jāievēro un kurus mēs nedrīkstam pārkāpt. Tādēļ tādi īslaicīgie pasākumi, tie joprojām tiek izmantoti, un mēs redzam arī konkrēts rezultātus. Tos izmanto uh, piena ražotāji, pārstrādātāji, eksportētāji, lai varētu labāk konkurēt ar citiem piensaimniekiem visā pasaulē. Līdz ar to uh, mēs varam runāt par tādu vidēja un ilga termiņa jautājumu risināšanu, protams, paturot prātā arī uh, to, ko cienījamie deputāti ir minējuši pieņemtajā rezolūcijā, un mēs, protams, neaizmirstam arī ministrijas teikums kopējā paziņojumā. Priekšsēdētāji kungs, domāju, ka varu beigt savu uzstāšanos tagad. Un komisijas dienesti ir ārkārtīgi atklāti. Mēs esam aktīvi, rīcības spējīgi, un mēs redzam arī konkrēts rezultāts savai rīcībai. Varbūt pastoties tādā nākotnē, perspektīvā, runājot par piena produktu cenu iza, pieaugumu, mums ir jāapzinās, ka tās ir tās augtās spot cenas cenas, par kurām tiek vēstas sarunas, tiek pieņemti ilgtermiņa uh, līgumi, un mēs nevienmēr esam par šīm spot cenām informēti. Tieši šeit slēpjas problēmas būtība. Tiek ražoti piena produkti, 75 līdz 80% no piena produktiem, kas tiek saražoti, tiek pārdoti mazumtirdzniecībā. Un tā tad ir jāpadomā, kāda ir mazumtirdzniecības cena. Vai to var paaugstināt uzreiz, vai to paaugstina, teiksim, vienu, divu mēnešu laikā. Par to mums ir jāved sarunas un jāslēdz līgumi. Tie ir līgumi, kas tiek noslēgts ar diviem partneriem. 2007. gadā mēs pieredzējām eh, cenu pieaugumu pieaugumu un e, pēc tam tas prasīja 3 līdz 4 mēnešus, līdz e, šīs paaugstinātās cenas patiešām parādījās veikalu plauktos. Un tagad mēs pieredzam līdzīgas tendences, esam tāpat pieredzējuši to, ka patērētāji nevienmēr ir apmierināti ar šādu cenu pieaugumu. Protams, tas ir saprotami. Tajā pašā laikā mazumtirdzniecībā strādājošie izprot, ka viņiem ir jāslēdz līgumi ar piensaimniekiem, ar pienproduktu ražotājiem, un eh, tas varētu radīt labāk pārskatāmāku situāciju tirgu. Paldies! Bene. Ringraziamo il signor Asmussen. Labi, liels paldies Asmussen kungam. Tagad mēs mēģināsim saprast, kas ir šajos dažādajos priekšlikumos, kādus mums iesniegs komisija, un pirms uh, dod vārdu uh, Deputātiem gribu precizēt gan Rasmusen kungām, gan arī visiem klātesošajiem, ka ir šī rezolūcija, kuru mēs pieņēmām ar lielu vairākumu, un ir arī ir likuma projekts, un, um, protams, šiem tekstiem ir dažāda vērtība, bet tagad uh, uzsākam debātis, noslēdz, noslēdzis runātājs sāraksts, tagad jau viņi ir 13, 13 cilvēki vēlas izteikties, un mēs sadalīsim izteikšanās laiku. Koordinātori jau man norādīja uz to, ka es dod pārāk daudz laika runātājiem. Es nenosaku minimālo runas laiku, bet, nu, es ceru, ka jūs būsiet prātīgi. Bertes kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Manī patiešām iepriecina tas, eh, ka eh, situācija ir nedaudz atvieglota. Nu, pat es eh, sazvanījos arī ar kādu ekspertu, un viņš teica, ka viņš var apstiprināt Rasmusena kunga teikto, proti, ka um, cenas turpina pieaugt visā pasaules tirgū. Bet uh, Rasmusen kungs, es vēlējos vēlreiz atgādināt, ka rezolūcijas priekšlikumu mēs pieņēmām parlamentā ar lielu balsu vairākumu. Es domāju, ka komisija ir ļoti labi informēta un komisijai tāpat vajadzētu ievērot būtiskākās detaļas, kas minētas šajā rezolūcijā. Pagājušā nedēļā es apspriedos ar lauksainiecības komisāri Marianu Fišeri Bolu un es lūdzu Uh, padomāt par jaunas programmas uh, izveidošanu. Uh, proti, lai, piemēram, arī saldējumu ražotāji izmantot piena produktus. Un Bolskundze teica, ka daudz instrumenti, kas to atvieglotu, ir atcelti. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir lauksainiecības politikā, nevajadzētu tos vienkārši svītrot, mēs varētu varbūt tos uz kādu brīdi nolikt maliņā un izmantot atkal tad, kad rodas krīze. Mēs nevaram vienkārši no tiem atteikties. Tas varbūt politiski citreiz ir tāds veiksmīgs solis, bet, bet nevienmēr eh, tas eh, attaisno savu tādu efektivitāti reālajā dzīvē. Un eh, tāpat esmu izteicis priekšlikumu Tas varbūt vairāk skar tieši mm, manu valsti tādā nacionālā līmenī, bet mums ir nepieciešams stabilizēt cenas, lai mēs varam arī līdzfinansēt dažādas nacionālus pasākumus. Manā dzimtajā pusē nedēļas nogalē bija dažādi pasākumi, lauksaimnieki ieradās pie manis un vaicāja, vai uh, viņi uh, varēs izmantot dažādas priekšrocības, piemēram, tie lauksaimnieki, kas pēc 5-6 gadiem kļūs 65 gadus veci un tā tad vēlētos varbūt pāragri atteikties no piena produktu ražošanas. Šādas programmas ir izmantotas dalību valstīs. Un, ja, viņiem, lai, ja viņi laicīgi informētu par saviem nākotnes plāniem, tiktu tajos atbalstīti, tad viņi arī laicīgi piena kvotas varētu no tirgus izņemt. Rasmusen kungs vēl kāda detaļa. Runājot par tirgotājiem, uh, Es pats esmu priekšsēdētājs lielā piensaimniecības eh, kooperatīvā. Un pēdējo mēnešu laikā mēs vienkārši tikām piespiesti ražot vairāk produktu un ņemot vērā sarežģīto situāciju pēdējā, pēdējos mēnešos mums vajadzēja noslēgt līgumus uz vairākiem gadiem. Mums teica, ka mēs tiksim izslēgta no ražotāju saraksta, ja mēs konkrētā laika brīdī līdz jūlija beigām nepazinās, nepazemināsim cenas savai produkcijai. Protams, tas ilgs ļoti ilgi, mēs nevaram uh, piedāvāt tagad lauksaimniekiem, piensaimniekiem jau paaugstināt visas cenas. Par laimi cenas nav simtprocentīgi noteiktas šajos uh, līgumos, bet, protams, ir jābūt konkrētām vadlīnijām. 2007. gadā mums bija pietiekami labas piena cenas, tad mēs labprāt būtu slēguši līgumus uz gadu, bet viņi piedāvāja mums slēgt tikai uz trim mēnešiem, tad, kad mēs labprāt būtu slēguši uz ilgāku laiku posmu. Tātad viņi vienmēr dara tā, kā viņiem ir ērtāk. Mums vajadzētu intensīvāk uh, debatēt arī ar tirgotājiem, lai būtu labāks dialogs starp tirgotājiem un ražotājiem, un tad mēs varētu piedzīvot veiksmīgāku iznākumu. Paldies! Grazie Albert, Luis Capola Santos, a te la parola. Lielas paldies, Kapulis Santus kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu vairāk kārt kritizējis komisiju, jo tā sistemātiski nostājas pret uh, tirgus tendencēm, un komisijai ir pilnīgi nepareizi nostājoties saņem nepareizi nepareizs signāls no tirgus. Tiek teicis, ka ražošana var tikai palielināties, bet tirgus runā par pretējo. Komisija cerēja, ka uh, tirgus, vai pareizāk sakot, tirgus spēki atrisinās problēmu, bet lauksaimnieki tikmēr ir bankrotējuši, un arī es esmu pats bijis e, šādu drāmu atsulīcinieks. Esmu pārliecināts, ka uh, šī nav struktūrāla pieeja. Šis nav struktūrāls fenomens, un tas noteikti pāries, bet ilgtermiņā ir nepieciešama konkrēta rīcība. Mums ir jāsamazina piegāde. Mēs šeit nerunājam par uh, automašīnām, kas tiek uh, ražotas uh, konvejeru veidā. Jūs nevarat lauksaimniecības nozari apskatīt kā citas nozares, un tādēļ komisijai vajadzēja sniegt papildus atbalstu ražotājiem, kuri uh, ražo vairāk nekā paredzētās kvotas, lai viņi varētu ražot mazāk. Es nenāku klajā ar pilnīgi revolucionārām idejām un kaut ko jaunu, bet laikā starp neformālo ministru sanāksmi un 19. oktobra sanāksmi, kur tiks pieņemts lēmums, lai šajā laikā parlaments varētu konsultēties ar komisāri un raudzīties, kādus uh, pasākumus komisāri piedāvās padomē un vai tiešām uh, jūs domājat nopietni vai tikai novilcināt laiku līdz jauna komisāra ievēlēšanai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Nikolās Kungs. Priekšsēdētāji kungs divi komentāri. Vispirms vispārīga rakstura komentārs ļoti vienkārši ir saprast, kādēļ piena jautājums ir bijis tik aktuāls pēdējā laikā, protams, kā krīzes skār visus lauksaimniecības sektors un ekonomikas joms, un gribu sniegt arī piemēru no manas valsts Rumānijas. Šogad lauksaimnieki 5 miljonu tonu uh, ra, labības uh, ražas apjoms un vidējai cena bija labības. Um, Bet labības hektāri bija no 70 līdz 90 eiro par hektāru. Tad, tad rumāņu lauksaimniekiem ir samazinājuši zinākumu par apmēram 200 miljoniem eiro. Krīzes skar ne tikai uh, pienu, bet arī labības jomu, un tā ir liela problēma, un tas arī, tam ir arī jāpievērš tikpat liela uzmanība kā piena nozarei. Un otrs komentārs konkrētāks Pēdējā laikā esmu arī minējis par šiem veicināšanas pasākumiem, lai atbalstītu piensaimniekus, lai atbalstītu arī, piemēram, piena eh, dalīšanu skolā, arī rezolūciju, ko pieņemām Strasbūrā, mēs minējām šo risinājumu, bet jau Bet vai šie risinājumi var būt ilgtspējīgi, ņemot vērā, ka šie eh, labumguvēji nav tikai ražotāji, bet arī pārstrādātāji? Mēs eh, gribam veicināt pieprasījumu pēc piena produktiem. Arī ražotājiem ir jābūt uh, šim labam guvējam, lai viņa ienākumi varētu palielināties. Un šie pasākumi arī skolā tas ir jārisina vienlīdzīgā veidā. Rumānijas skolā piena glāze cena daudz augstāka nekā cena, ko maksā vecāki par vienu vai diviem litriem piena, un es nedomāju, ka šāds risinājums var nākt par labu piensaimniekiem. Mums ir jāpārdomā šī sistēma pa, uh, atbilstīgi godīgai tirzniecībai. Lai, jo pašlaik uh, netiek atbalstīti piensaimnieki ražotāji, bet pārstrādātāji. Paldies! Grazie, Nikolēsku. Ora la parola. Paldies, Nikolēsku kungam. Nikolson kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums visiem ir arī jāatbilst jūsu iniciatīvu un arī tas, ka mēs varam runāt par to šajā pēcpusdienā, jo mēs runājām par, ar Francijas ministru šorīt un tiešām laiks spiediens ir visai liels un esmu arī novērojis to, ka komisijas pārstāvis nu, atsaucās uz atgriešanos pie labākām cenām, kā to teica komisāra pagājušajā gadā un arī uh, Ziemeļīrijā. Uh, kur notika arī piena izsoli par 2,5 pensiem palielinājās cena par piena litru. Un tas nozīmē, ka speciālisti arī norāda to, ka ražošanas izmaksas ir starp 24 un 25 pensiem, līdz ar to mums vēl tiešām ir jāatgriežas pie tā, lai mēs nosektu pašizmaksu un arī varam uzteikt to, ka labākas cenas uh, var īstenoties, lai nodrošinātu sektoru izdzīvošanu. Industrija neizdzīvos un piensaimnieki nevar ražot ar zaudējumiem. Arī manā reģionā ir piensaimnieki, kuri ir iztērējuši ļoti daudz naudu pienražošanai un attīstot uh, daudz efektīvāku ražošanu. Viņi izdzīvo tikai tādēļ, ka uh, bankas pagaidām vēl ir iecietīgas pret viņiem. Uh, Viņi pilnībā atkarīgi no banku atbalsta. Intervence nav ilgtermiņa risinājums. Mēs esam visam varam piekrist, un neviens nevēlas atgriezties pie ve vecām. Pie vecās sistēmas mums ir jāatrod labāks risinājums. un mēs Eiropas Savienībā neesam mūsu nākotnes noteicēji. Mēs esam atkarīgi arī no citiem, mēs esam atkarīgi no ekonomiskās situācijas atslā, atlāp, atlapšanas visur ir pasaulē un arī no Ķīnas importa un arī mēs esam atkarīgi no tā, kas notiek Jaunzelandē. Līdz ar to mēs nevaram pilnīgi savus nākotnes noteicēji. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāturpina uzraudzīt situāciju Un es neesam vēl atrisinājuši šo problēmu. Mums ir nepieciešama īsta uh, vidus termiņa un ilgtermiņa pasākuma, lai uh, rūpniecība varētu atkal darboties, lai tā varētu izdzīvot, jo ja mums piensaimnieki vairs nebūs Eiropā, kur tad mēs būsim? Mums ir nepieciešama drosmi, lai es vien vairāk aicinātu piensaimnieks strādāt šajā nozarē, jo viena no problēmām ir tāda, ka uh, par dalību, dažādās dalībvalstīs problēmas ļoti atšķirs. Uzklausos kolēģi, kur saka par jaunajiem lauksaimniekiem vai veciem lauksaimniekiem, kur ļoti āgri dodas pensijā. Jā, tas varbūt tas notiek kādā vienā dalību valstī, bet tas nenozīmē, ka tas no, nenotiek citu vietu. Un ja mēs pieņemam kādus pasākums, tad patiesībā mēs redam nevie, nevienāds noteikums un neviens no tiem neiegūst. No šī viedokļa arī ka šī agrā uh, pensijas uh, schēma man ir jābūt pārliecinātam, lai tiešām tas nāks par labu industrijai. Un visbeidzot ir jāuzdod jautājumi, kādēļ piena cenas uh, ir viņš tik zemes un kādēļ ražotājiem ir tik zem ienākumu un arī patērētājs no tā iegūst. Jo, jo šorīt cilvēki mums teica, ka patērētāji joprojām tādas, maksā tādas pašas cenas kā 12, 18 gadus atpakaļ pie, tieši par tādu pašu piena Daudz un kur tad šī nauda paliek, mums ir jāatrod, kam ir šī nauda. Ne, tas nav ražotājs, kam ir šī nauda, un tas nav patērētājs, kurš iegūst. Un, manuprāt, šeit ir ārkārtīgi liels tukšums, un mums ir jāizmeklē ļoti augstā līmenī, lai raudzītos un zinātu, kur šī nauda ir pazudusi. Un, kā jau es teicu, problēmas ir atšķirīgas. Un mēs varam redzēt tādu cerību stāriņu, bet es nedomāju, ka mēs esam ār, ārā no uh, krīzes un tagad ir jākoncentrējas uz vidēju un ilgtermiņu pasākumiem, lai nodrošinātu šīs industrijas nākotni. Paldies, priekšsēdi. Grazie te, James. E, ora Kristīna Morvei, par favor. Paldies tagad, eh, Kristīna Morvei, lūdzu. Liels paldies. Galvenais jautājums, kas, protams, ir jārisina, protams, ir krīze jo bez šiem pasākumiem mums ir jādomā arī par uh, to, kas notiks tālāk, kas notiks nākamajā nedēļā, vai Eiropas Savienība ir uh, gatava saprast, ka bez regulējuma šajā jomā mums neko neizdosies panākt. Nav nevienas lauksaimniecības jomas, kas varētu veiksmīgi darboties, ja uh, ražošanas apjomi un tirgus nav pietiekami noregulēti. Vai Eiropas Savienība ir gatava saprast to un atzīt to. Otrs jautājums ir saistīts ar tirgus aizsardzību, vai arī plašāks jautājums par to, vai Eiropas Savienība ir gatava pateikt ne globalizācijai. Globalizācijai, eh, kur šobrīd uzspiež Pasaules tirsniecības organizācija, un vai Eiropas Savienība ir gatava pateikt nē šādai te ultraliberālai uh, sistēmai, uh, kas paredz, piemēram, ka Brazīlijā tiek importēts soja milzīgos apmēros, lai gan šī soja bieži vien ir um, saindēta, un tas, protams, rada problēmas arī Eiropas ražotājiem. Šobrīd mēs um, krīzes apstākļos eksportējam mm, piena uh, pulveri uz nabadzīgajām valstīm, kurš savukārt šis Eh, piena pulvers pilnībā iznīcina šo trešo valstu lauksaimnieku ražošanu. Un, protams, ka mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešama pasākuma daudzās dalībvalstīs, tā piemēram, es gribētu pievērst uzmanību jaunajām dalībvalstīm. Ir labi zināms, ka mūsu tirgos, mūsu tirgiem bija jāatvers 100% apmērā Eiropas Savienībai, un mēs uh, esam saņēmuši apmaiņā tikai nelielu palīdzību, un lielākajā daļā valstu šobrīd rodas jautājums par to, vai vismaz krīzes apstākļos nebūtu iespējams ļaut šīm valstīm ieviest tirgus aizsardzības pasākums, jo šobrīd drīzāk uh, krīze tiek eksportēta, piemēram, Ungārijā. Mēs importējam pienu no eh, citām valstīm, kas savukārt pilnībā iznīcina cenas vietējā tirgū, tas arī pilnībā iznīcina Ungārijas lauksaimnieku ražošanu. Un mēs nevaram šādā veidā turpināt uz priekšu. Pārtikas eh, produkcijas pašpietiekamībai būtu nepieciešams tas, lai ražotāji varētu paši izlemt, ka, vietējā attiecīgi tirgu varētu paši izlemt, ko viņi vēlas ražot, lai viņi varētu rēķināties ar savu tirgu un lai valsts varētu importēt tikai tādā gadījumā, ja šis imports ir absolūti nepieciešams. Šobrīd ir ļoti daudz lauksaimnieki, kas, lauksaimnieki, kas ir nonākuši pilnīgā bezizējā. Un daudzas lauksaimniecības ražotnes ir uz bankrota robežas. Mēs nevaram, piekri, mēs nevaram turpināt šādu situāciju arī turpmāk. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es priecājos par to, ka visi runātāji ir tik ļoti interesēti šajā jautājumā, bet, diemžēl, jums būs jāizsakās īsāk, lai mēs neaizņemtu ar šo jautājumu visu pēcpusdienu. Paldies! Paldies, jūs arī kā šis um, komitejas priekšsēdētājs, paldies, ka esat iekļuvuši darba kārtībā industrijas problēmas jautājumu. Gluži tāpat kā Ziemeļīrijas kolēģis, es arī m, mm, vēlos vērsties pie komisijas pārstāvja, kurš saka, ka piena cenas ir pieaugušas uh, Ziemeļīrijā par 20% kopš šī gada jūnija tā ir tiesa, un tas ir ļoti labi, bet gluži tāpat kā Džims Nikolsons sacīja, šīs cenas joprojām vēl nenosedz pašizmaks, un gribu atgādināt arī eh, komisijā, mēs šeit eh, nākam no tā laika, kur bija ļoti zemas piena cenas eh, Ziemeļa īrija zemākajā līmenī, kur saņēma piensaimnieki tikai 15-16 um, pensus par litru, un tādēļ gribu mudināt komisiju ļoti nopietni strādāt lai nodrošinātu piensaimniekiem un lauksaimniekiem stabilu tirgu, mēs nevaram atļauties atgriezties pie 2007. gada augstā līmeņa, 2008. un 2009. gada zemā līmeņa. Mums ir nepieciešams tāds projekts piensaimnieku industrijai, kur ir ilgspējīga nākotne. Un jo īpaši tāda no nākotne, kas atbalstītu mazos un jaunos piensaimniekus, kur ir ļoti daudz manā valstī. Un vēlos arī mudināt komisiju raudzīties uz tiem jautājumiem. Un arī komisāri mums solīja, ka viņi raucīs, kāda varētu būt tehniski risinājums eh, attiecībā uz ģenētiski modificēto um, produktu debatēm un vēlos tiešām, lai komisija nāk lēt šiem pasākumiem. Mark Tarabella, Mark. Paldies, Marta Tarabella, lūdzu. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, gribētu pieminēt tikai vienu vārdu, proti regularizācija eh, un noteikumi, jo es domāju, tas ir absolūti nepieciešams šajā tirgu, jo bieži vien komisija ir iesprūdus 2003. gadā, kad tika pieņemts eh, lēmums, lai eh, izskatās, ka komisija absolūti nesako tam, kas notiek šobrīd, ņemot vērā finanšu krīzi un vispārējo krīzi. Un šobrīd mēs saskaramies ar daudz svarīgāku krīzi, kas ir piedāvājuma krīze. Tātad es domāju, ka mums tik tiešām jārunā par noteikumiem, un es esmu viens no tiem, kas nebalso par uh, rezolūciju, jo visi tie grozījumi, kas bija par šā, šīs te nozars uh, reglamentēšanu, tā ir skaitā arī uh, šis te kvotu jautājums, visi šie grozījumi tika noraidīti, un līdz ar to reglamentācija, acīm redzot, nav bijis galvenais jautājums, un tāpēc es atturējos un nebalsoju par šo rezolūciju. Uh, padomas uh, eh, līmenī ir 20 valstis, uh, kas šobrīd atbalsta, un, un es domāju, šobrīd tā tad ir runa par to, ka būtu varētu būt jauna reglamentācijas uh, forma, būs nepieciešams uh, šī reglamentācija ir nepieciešama eh, tāpēc, lai nozara ne, nebūtu atkarīga tikai no paša tirgus. Tātad vispirms ir paredzēts pareiz, pārskatīt pare, pašreizējos tirgus pārvaldīšanas instrumentus, lai tie būtu efektīvāki, reaktīvāki un lai tie vairāk piemērotos cenu izmaiņām ilgtermiņā. Uh, Varbūt, ka mums būtu jācenšas eh, to vēlreiz pārskatīt, bet katrā ziņā padomas atbalsts ir absolūti nepieciešams. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jāsastrādājas ar komisiju, jo pēc Fišers balss paziņojumiem par to, ka ir parādījušās jaunas eh, ziņas, tas izskanēja 17. septembrī. Un eh, tāpat arī tika darīts zināms, ka ir paredzēti šie de minimis pasākumi. Uh, un es tikos ar savu reģionālo lauksaimniecības ministru, kas informēja, ka ir saņēmis attiecīgi informāciju par šo jautājumu, un, diemžēl, jāsaka, manā rīcībā nav papildus informācijas, bet ir uh, skaidrs, ka eh, šie pienražotāji netiek nošķirt no pārējiem ražotājiem lauksaimniecības jomā, un līdz ar to eh, gal galā šie jaunie pasākumi attiec tikai uz nelielu daļu lauksaimniecības ražotāju un ir skaidrs, ka mums ir uzmanīgi jālūkojas uz to, kas notiks. Tātad mums ir jālūkojas uz to, kā komisija ir izsnēr šo jautājumu. Paldies! Mārtiņš Kārslings, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausiet. Neiz atvainojos, Mārtiņš Kārslings, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uzsvērt, ka mēs kā policis, eh, zaļā politiskā grupa balsojām par šo rezolūciju. Balsojām pret šo rezolūciju, jo tur eh, bija eh, daudz punktu, kas nebija iekļaut rezolūcijā. Piemēram, runājot par eksporta daudzumiem un arī par vājpiena pulveri izstrādājumiem. Un arī komisijas uh, atbildes man šķiet tādas uh, visai vājas. Izskatās, ka jūs tagad svilpojat tumšā mežā un paši baidāties no tā, ko dzirdat. Uh, protams, cenas ir pieaugušas, bet mēs šeit varam runāt par tādu sezonālu raksturu. Un uh, šeit ir arī vēl citi iemesli. Piensaimnieks streikoja, un tas ar to ir ļoti daudz izskaidrojums. Līdz ar to bija mazāk produktu piedāvājumā, uh, Un e, pretrunā tam, ko teica komisija, nav tendenču izmaiņas novērojams. Un, e, ja mēs runājam par skaitļiem, kāda ir e, situācija tirgū, cik liels ir, cik liela tā tad ir piena pārprodukcija, vai jūs varat mums piedāvāt konkrētus skaitļus, jo, ja joprojām būs pārprodukcija, ja tā pastāvēs, tad nozarei nekas neuzlabosies. Uh, Un kāda ir Eiropas Savienības eksporta politika? Vai tā ir patiešām tāda, eh, kādu jūs to atspoguļojat, ka tā neņem vērā trešās valstis, vai ir konkrēti skaitļi, cik daudz piena ir ticis eksportēts un uz kādām valstīm? Un cik augstas kompensācijas ir tikušas izmaksātas? jo ir tādas valstis, eh, kur situācija tirgū līdz ar to kļūst aizvien sarežģītāka, un tas rada vairāk eh, arī sliktumu nekā labumu trešajās eh, pasaules valstīs. Un eh, komisāri pauda apņemšanos, mēs par to varējām vienoties, proti mums patiešām ir jāgaida uz iniciatīvu, tajā skaitā no iniciatīvas puses, proti ir visā iekšējā tirgū jāspēcina piensaimnieku pozīcijas. Mēs par to runājam visu laiku, bet ko tad mēs īsti esam izdarījuši, ko reāli mēs esam panākuši. Mums ir jādod viņiem rokās konkrēti instrumenti, lai tirgus būtu spēcīgāks un lai viņi paši varētu kaut ko mainīt. Es neredzu pagaidām nekādu risinājumu šai krīzei. Daudzi piensaimnieki vienkārši cīnās par uh, savu pliko dzīvību Un es nezinu, cik daudz ministru pusdienas jūs vēl vēlaties organizēt, lai kaut ko atrisinātu, jo man šķiet, ka ne padome, ne komisija nemēģina kaut ko te darīt. Viņi vienkārši mēģina novilcināt risinājumus. Paldies. Grazie, Matti. Josebove, pēc divi minūti. Paldies, tagad Josebove uz divām minūtēm. Jā, es uzskatu, ka tas, ko mēs nu pat dzirdējām no komisijas, ir uh, absolūti nepieņemam, ņemot vērā to situāciju, kādā atrodas šobrīd ražotāji. Bija piena uh, streiks, tas ir pārtraukts līdz 5. oktobrim. Ja 5. oktobrī nebūs patiesas un īstas atbildes, kur šobrīd sagaida visi ražotāji Eiropā, situācija pasliktināsies, jo ražotājiem vai nebūs, vairs nebūs nekādas cerības. Es domāju, ka komisijai ir jāapzinās tas Un tas ir jāapzinās arī dalībvalstīm. Tāpēc arī es apsveicu Francijas uzsākto pieeju kopā ar Vāciju, kurai pievienojās 18 valstis. Un šajā nolūkā ir nepieciešama konkrēta pasākuma. Tāpēc es vēršos pie komisijas, jo jūsu rīcībā šobrīd ir instrumenti. Ir jāizmanto pašreizēji instrumenti. Es citēšu tikai dažus no tiem. Šobrīd ir nepieciešams pavisam skaidri aktivizēt pagaidu palīdzību lai, eh, lai atjaunot šīs te kvotas, kas tika samazināts. Tāpat ir jāizmanto um, iespēja palielināt palīdzību, lai ražotāji varētu samazināt apjoms un nevis, lai eh, pieļautu to, ka šie tie lauksaimnieki pārtrauc ražošanu, kā piemēram tie, kas dodas pensijā. Un tātad tā tad ir jāvēršas ar sankcijām pret kvotām, kuras jau ir, kuras turpina darboties, kuras ir tikušas pārdotas citiem ražotājiem. Tāda situācija ir uh, vairākās valstīs, un uh, tā ir nepieņemama situācija. Tālāk ir uh, jāvēršas eh, pret visiem pasākumiem, kas rada mākslīgā veidā šos apjoms. Tas ir iespējams, jūs rīcībā ir attiecīgie instrumenti. Un visbeidzot ir jāizmanto uh, visi šie instrumenti, lai panākt līdzsvaru, līdzsvaru tiem apjomiem, kas šobrīd tiek saražot, jo tas nav normāli, ka valstīm šobrīd ir jāimportē, un te es domāju, piemēram, Itāliju un Spāniju, un tās 12 valstis, kuras nesen iestājās Eiropas Savienībā. Mums šobrīd ir jāizmanto situācija, lai atrastu līdzsvaru, jo ja mēs nelīdzsvarosim ražošanu, tad mums neizdosies izkļūt no šīs krīzes. Tātad šobrīd jūsu rīcībā ir instrumenti, tie ir jāizmanto. Mēs šobrīd esam pašreizējā kvotu sistēmā. Lūdzu, izmantojiet instruments, kas ir jūsu rīcībā. Paldies! Paldies, Žozē Bavē! Tālāk vārds tiek dots Rihardam Hartmatam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Rasmusen kungam par viņu prezentāciju un par ļoti interesantu statistikas datiem. Gribētu arī tiešām tādu saņemt regulāri. Un vēlos arī teikt, ka Eh, parlamentam un komisijai bija taisnība nākot klajā ar saviem priekšlikumiem par intervenciju izmantošanu, kā jūs izmantojāt to. Tas bija tiešām ļoti liederīgi. Bet aicināt gan parlamentu, gan komisiju neizmantot eh, tādas eh, lielākas reakcijas uz šo situāciju. Un Rasmussen kungs bija arī uh, precīzi atsaukoties uz ilgtermiņa struktūrālām šīs rūpniecības problēmām. Un, manuprāt, šeit svarīgākais jautājums, uz kur mums ir jāatrod atbilde, ir nefunkcionālā tirgus cenas mehānisms šajā rūpniecībā. Proti nav nekādas konkrētas saiknes starp uh, mazumtirdzniecības cēnu un cēnu, uh, kuru saņem ražotāji, piegādātāji daļa. Un šī ir ļoti sarežģīta problēma, kas ir jāatrisina. Un es saprotu, ka šeit varētu būt eh, šķērs rūpniecības eh, prakse, bet es eh, nedomāju, ka šeit būtu jānāk klajā ar kādiem noteiktiem likumiem tieši par konkrētu industriju. Es nedomāju, ka tas varētu būt liederīgi. Ir ļoti skaidrs tas, ka aizvien lielāku lomu spēlē globālā tirgus cena un globālās lauksaimniecības preču cenas uh, kļūst uh, līdzīgāks arī šīm globālajām uh, preču cenām, jo īpaši enerģētikas nozarē. Un tās ir radījis ārkārt līdzīgi lielu cēnu mainību ne tikai lauks, ne tikai piena, bet arī citas lauksaimniecības sektoros. Un šī tūlītēja reakcija, kur minēju, kur arī uh, dzirdam šeit, arī zināms protekcionisms ir jāteic šajā komitejā un ko arī sāk komisijai. Protekcionisms nekad nevar būt risinājums. Tādēļ mēs nevaram veicināt rūpniecības konkurētspējas personīgi. Ļoti spēcīga atbalstu tirgus mehānisms un tirgus regulējošos mehānismus, piemēram, kvotu atcelšana, bet arī aicina būt piesardzīgiem attiecībā uz ilgtermiņu Eh, cenu svārstība ir norādījusi uz to, kādas mums ir grūtības lauksaimniecības nozarē, jo mēs šeit veicam ilgtermiņa investīcijas un tādēļ savu veidu ilgtermiņa mm, intervences sistēma eh, būs nepieciešama un tā ir jābūt daļai no priekšlikumiem, ar kuriem nāksim, ar kuriem, mm, kurus piedāvāsim Pasaules tirdzniecības organizācijai. Paldies, Delāņš kundze. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Vakar, vakarā Man bija iespēja tikties ar pārstāvjiem, kas bija bijuši Afganistānā, Afganistānā un Bosnijā. Un es domāju, uh, viņi pateica ļoti pareizs vārdus, proti, ka ir trīs resursi, kas būs ļoti nozīmīgi nākotnē. Tātad ūdens, enerģētika un pārtika. Un ja jums rodas eh, problēmas pārtikas sektorā, tas radīs problēmas arī ilgākā nākotnē. Es, protams, uh, Nesmu pret komisijas veikto analīzi. Viņi saka, e, ir jāparaugās ne tikai uz piedāvājumu, jāparaugās arī uz e, pieprasījumu. Ņemot vērā pozitīvo balsojumu plenārsēdē, es domāju, mēs varam e, izveidot patiešām labas diskusijas, kurās piedalīsies visi. Bet tādā īsākā termiņā man šķiet komisija dara par maz. Uh, Viņi, piemēram, neapņēmās paaugstināt budžetu šajā pozīcijā, un tas nav pietiekami. Bet kas notiek vēl? Komisija ir absolūti klusa, tad, ja mēs runājam par tādiem ilgāku termiņu plāniem. Protams, kaut ko var izdarīt uzreiz, ņemot vērā eksporta restitūcijas, bet ilgākā laikā tas nebūs nekāds risinājums. Un ar eksporta restitūcijām mēs radīsim vairāk ļaunumu nekā labuma. Un mums vajadzētu padomāt eh, arī par to, ko Eiropas Savienība darīs, kā mēs izstāmies pasaules tirgū. Kam tad ir jānotiek? Ir eh, jārada pietiekami labi instrumenti ilgākā termiņā. Komisija kaut ko ir apņēmusies darīt, bet mums ir jāņem vērā arī tas, ka ir iespējami ļoti strauji kā, krā, kāpumi un kritumi. Paskatieties uz to, kas norisinās. Es pati arī esmu. Uh, veikus dažādas pētījumus par to, kas notiek, piemēram, veikalu plauktos. Lielas Nīderlandes avīzes raksta par to, kas notiek. Viņi intervē, piemēram, piena ražotājus. Uh, Viņi iet uz eh, veikaliem, skatās, eh, kas tur notiek un cik augsta cena ir veikalā redzamajam pienam un eh, cik viņi paši par to ir saņēmuši. Tā tad viņi saka, ka mēs šiem veikaliem vairāk savu produkciju nepiegrādāsim. Un šajā avīzē ir runāts arī par uh, daudz ko citu. Tur nav runāt, parasti tur runā tikai par paredzētiem futbola mačiem, bet tagad tur ir ļoti plašs raksts par uh, piensaimniekiem. Es domāju, tas jau ir. Uh, pierādījums tam, cik situācija ir nopietna. Mums, protams, jādomā par eh, pakalpojumu kvalitāti un arī par to, E, ka ir jābūt vismaz minimālajiem atbalstam mūsu piensaimniekiem. Un visbeidzot, ir nepieciešams investīcijas, ir jāsamazina arī CO2. Es īstenībā pat nedzirdēju vārdu Kopenhāgena nevienu reizi, un e, šķiet, ka Nīderlandē daudzas e, kreisās partijas uzskata, ka piensaimnieki īstenībā ir vienīgā grēkāši, kas ir panākuši klimata pārmaiņas. Mums vajadzētu padomāt, kas notiek šajā sektorā, vai mēs varam visu izskaidrot tieši ar uh, konkrēto nozaru, vai viņi ir vienīgie, kas vainojami klimata pārmaiņu izraisīšanā. Komisijai vajadzētu par to padomāt un sniegt mums atbildi. Paldies! Siamo tutti d'accordo su questo, sono convinto che la Commissione. Es domāju, ka mēs visi uh, esam viensprāt šajā jautājumā, esam pārliecināti, ka attiecībās klimata pārmaiņām komisijai ir pilnīgi uh, pareizi nostāja. Tagad vārds Maķē kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti pārsteidza komisijas pārstāvi teiktais, jo šķiet, ka Rasmusen kungs šobrīd īpaši nerunā par lauksaimniecības preču eh, eksportu. Jāsaka, es pagājušajā nedēļā tikos ar lauksaimnieku arotbiedrībām, tikos ar viņiem eh, attiecīgi savā reģionā. Es tāpat arī paviesojos eh, piena ražošanas eh, lauksaimniecībās, un man jāsaka, Rasmusen kungs, ja jūs ar šādu runu vērsīsieties pie lauksaimniekiem, tad es varu jums eh, pavisam droši teikt, ka būs diezgan krasa reakcija, jo piena cenas pieaug. Eh, ja jūs sakat, ka piena cenas pieaug kopš jūnija, tad jāsaka, ka jūs patiesībā par mums nirgājaties, un es to vismaz tā izjūtu, ka jūs ar savu runu par mums nirgājaties. Es domāju, ka komisija nav pietiekami reaktīva un um, nereaģē ne uz parlamentu, ne padoms teikto. Es domāju, ka tas nav īsti pareizi, ka jūs vēršaties ar šādu runu pie mums. Jāsaka, ka ir vesela virkne pasākumu, protams, kas tiek īstenot, un ļoti labi, ka padome eh, tiksies. Es ceru, ka pasākumi, kas tiks pieņemti šajā ārkārtas ministru padome, varbūt nomierinās lauksaimniecības sektoru, jo, jāsaka, lauksaimniecības sektoram tas ir nepieciešams, jo tas šobrīd eh, patiesi cieš, un lai arī kādi būs šie pasākumi, es ceru, ka tāpat kā jau vairāk kolēģi eh, teica, es ceru, ka mēs izjutīsim eh, šo pasākumu sekas šobrīd jāsaka, ka ar visu um, kopējās lauksaimniecības politikas reformu, kas ir tikusi īstenota, diemžēl uh, nozars pārstāvi neizjūta vairs nekādas nākotnes iespējas, jo īpaši tas attiecas uz gados jauniem lauksaimniekiem. Un, diemžēl viņiem nav nek nekādas skaidrības par nākotni. Kvotu uh, pārtraukšana, es domāju, ka tā ir bijusi milzīga kļūda, un es ceru, ka mēs ieviesīsim regulējumu, kas būs šī vārda vērts, jo, kā jau teica Langens kundze, kā gan mēs varam šobrīd no regulējuma pāriet uz pašreizējo situāciju. Tātad kvotas varbūt neatgriezīsies, bet es domāju, ka mums jebkurā gadījumā kaut kādā veidā jāpārvalda ražošana. Uh, Mums ir jācenšas panākt līguma cenu eh, starp ražotājiem un nozars pārstāvjiem, bet nevajadzētu piemirst arī šos te pārstrādātājs un nevajadzētu aizmirst, ka ir ļoti daudz darba vietu, kas ir ļoti svarīgi šajā nozarē un kas ir tikpat svarīgs, kā mūsu ražotāji lauksaimnieki. Paldies! Paldies! Tagad vārds Pītram Jārnam un vēl pēc tam četri runātāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir trīs piezīmes par eh, komisijas eh, paziņojumiem. Pirmām kārtām, ņemot vērā cenu attīstības tendences, protams, tām ir jāsako, bet nevajadzētu aizmirst to, ka E, tās ir cenas, kas nepieciešams, lai sektu arī izdevums lauksaimniecībā. Tie pasākumi, ko e, komisija ir paredzējusi tirgus stimulēšanai, ir jāpatur, un mēs nevaram pieļaut lielas kļūdas. Mēs nevaram varbūt tagad atkal uh, izmantot intervences. Es joprojām uzskatu, ka mums vajadzētu mudināt mūsu patērētājs vairāk pirkt tieši iekšējā tirgū, eh, vairāk piena produktu izmantošanu, piemēram, eh, ražojot eh, saldējumu, ražot tādus ieru, kur ir nepieciešama piena produktu un tā tālāk. Mums nevajadzētu aizmirst iekšējo tirgu, jo tas ir pietiekami labs un jāizmanto tie instrumenti, kas joprojām ir mūsu rīcībā. Un tas tad nesīs panākums tālāk par tādu ilgāk termiņu stratēģiju. Mums ir nepieciešama jauna līguma starp piensaimniekiem, Eh, piena ražotājiem un arī starp tirgotājiem. Ir nepieciešams jauns tiesiskais satvars. Ar vienu no Rasmusen kunga piezīmēm es neesmu viensprāts, vismaz runājot par Vāciju. Tirdzniecība nekādā ziņā nesagādā priekus piensaimniekiem. Vienkārši tirgotāji piedāvā to, kas viņiem ir izdevīgi, tādēļ vajadzētu lauksaimnieku tiesības uh, palielināt, viņus spēcināt, lai viņi vienkārši nebūtu pamesti tirgotāji tādā ziņā, un tirgotāji ar viņiem dara, ko grib, un nosaka tādas cenas, kādas viņiem izdevīgākas. Paldies! Perfetto, divi minūti iesāti, grazie. Paldies, jūs iekļāvāties tieši divās minūtēs. Džurlainen kungs. Paldies, es saprotu, ka mums nav daudz laika, tādēļ būšu lakonisks. Pirmkārt, vēlējos pateikt, ka augsti vērtēju komisijas sagatavoto ziņojumu, bet mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Un ko mēs darīsim Mēs eh, varbūt varam jau izdarīt eh, daudz ko vairāk tagad, pirms šie ilgtermiņa kontrakti, līgumi sāks nest kāds augļus. Mums ir jāparūpēs par mūsu ražotājiem. Es vēlos parunāt par vienu konkrētu jautājumu, proti tās diskusijas, kas šorīt norisinājās ar Francijas ministru. Mēs uzklausījām vairākus ieteikumus, daudzi no tiem man likās visai sarežģīti, man tie nešķiet eh, pieņemami. Un mēs, kā lauksaimniecības komiteja, patiešām varētu izdarīt arī zināmu spiedienu. Mums ir jāuzlabo piensaimnieku situācija. Francijā viņi ir veikuši visas produkcijas ķēdes izpēti un ir secinājuši, uh, ka galveno pēļņu negūsta piensaimnieki un pat nelielveikali, kā tas varētu likties. Tas bija liels pārsteigums. Īsnībā lielāko pēļņu gūst tieši pārstrādātāji. Un vajadzētu padomāt, kāda tad ir problēmas sakne. Patērētāji un piensaimnieki īstenībā liekas tādi apmuļķoti, jo patērētāji nevar ietaupīt naudu pērkot šos produktus un piensaimnieki neko daudz nevar nopelnīt. Tātad visu lielāko žūksni kabatā ir ievāž eh, pārstrādātāji. Ir jābūt ilgtermiņa līgumiem, lai varētu noteikt stabilākas cenas un garantēt to, lai jebkurš šajā piena ķēdē gūtu savu ieguvumu. Es domāju, parlamentam patiešām vajadzētu uzmanīgāk aplūkot šo jautājumu. Mēs eh, uzmanīgi iepazināmies ar komisijas ziņojumu un Mariana Fišera Bola apgalvoja, ka šāds eh, ražošanas ķēdes analīzes ziņojums tiks sagatavots gatavots decembrī. Un ko komisija īsti darīs? Vai jūs arī uh, veik, veidosiet tādu uz tirgu balstītu politiku, jo tas ir būtiski gan ražotājiem, gan patērētājiem un parlamentam par to vajadzētu patiešām pacīnīties. Paldies! Grazie, George. Paldies, uh, Sikierska kungs, lūdzu. Proszę Państwa, zastosowano ciekawą formę interwencji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, były wybory, właściwie ustawiliśmy. Vai tas ir patiešām ārkārtīgi interesanti, ja mēs runājam par intervenci, bet īstenībā tikai sēžam ar rokas klēpī salikuši un neko nedaram. Tas īstenībā bija laiks pirms jaunajām vēlēšanām, un mēs ar savu rīcību panācām to, ka ļoti daudz zemnieku lauksaimnieku balso pret mums. Kādēļ tas tā notika, vai nebija nekādas kontrolas tirgū? Cik daudziem Eh, lauksaimniekiem nācās apstādināt ražošanu. Īstenībā mūs vēl sagaida šāds liels nelaimi vilnis, eh, kur ir jāmeklē cēloņi šādai situācijai, vai ņemot vērā ekonomisko krīzi ir pazeminējusi cienus, vai ir jāmeklē šeit citi iemesli. Es domāju, tie visi ir ļoti ārkārtīgi saistoši jautājumi. Un vajadzētu padomāt arī par to, ka ir jāizstrādā vīzija. Mums jādomā ilgākā termiņā, nevis tikai par rītdienu. Savādāk mēs eh, zaudēsim arī pēdējās uzticības druskas, eh, kas joprojām ir jūtams no lauksaimnieku puses, un cik daudz tiek izdots, lai stimulētu kopusējo lauksaimniecības politiku. Tas ir vienkārši apkaunojuši. Kāds šeit ir cēloņi? Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs! Stefāno kungs. Stefani Fort. Jā, es izteikšos pavisam īsi, jo, protams, ka ir ļoti daudz sakāmā. Uh, Šī ir krīze, kas eh, sākotnēji nav, ra, nav saistīta ar piena ražošanu un tās sektoru. Tā ir krīze, kas ir saistīta ar uh, konjunktūras jautājumiem, un te ir runa par uh, cen, cenām, un es gribētu atgriezties pie tā, ko teica Žozē Bovē. Mums ir nepieciešams skaidri pasākumi, un mums ir jāpieprasa no dalībvalstīm, lai uh, netiktu pārpludināts tirgus, kas pēc tam eh, tiek uh, iepirkts ar intervences cenām, jo patiesībā to mēs šobrīd uh, radām. Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Proti, mums izdosies atrisināt situāciju ar piena ražotājiem, un es gribētu piebilst, ka uh, šāda pati uh, situācija var rasties arī citos lauksaimnības sektoros. Tātad mums neizdosies to atrisināt, ja mēs nedodam Eh, cerību ra ražotājiem. Un te mums ir jādomā par regulējumu. Mums ir jāpārdomā šis jautājums. Mums ir jādomā, ka mums ir jādomā par alternatīvu, jo šobrīd neviens nav nācis klajā ar alternatīvu kvotām, un es pavisam skaidri varu teikt, Tad, kad mēs vairs Eiropas līmenī neregulēsim piedāvājumu, tad dalībvalstis uh, uzsāks konkurenci savā starpā. Un tirgus noregulēs tikai vienu lietu, proti uzvarēs tie, kas ir viskonkurētspējīgākie. Un tas arī viss. Un kas attiec uz vispārējo, tad mēs uzņemamies milzīgu risku. Tātad, kā jau es teicu, uh, ir nepieciešams politiskas debatas par regulējumu, un tas ne, ir attiecināms ne tikai uz pienražošanu, bet uz visu lauksaimniecības sektoru kopumā. Paldies! Ringrazio tutti! Ringrazio tutti! Liels paldies! Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, un, protams, arī Rasmusen kungam no komisijas. Es ceru, ka mēs varēsim patiešām iepazīties ar piena krīzes cēloņiem un ka komisija to iekļaus arī savā ziņojumā. Un eh, ceru, ka komisija patiešām mūs uzmanīgi uzklausīja. Tātad piektajā būs tikšanās, un tad eh, neoficiālās pusdienas, un eh, tad 19. un 20. ir neoficiālā lauksaimniecības padoma. Tālāk, nākamais darba kārtības punkts. Eiropas revīzijas palātas darbību lauksainiecības jomā. Vēlējos pie mums sveikt Edvardu Fenesiju. Viņš stāstīs par galvenajām darba procedūrām revīzijas palātā un par to, kādas procedūras ir izmantotas nesen. Fenesī kungs, es ceru, jūs Eh, iepazīstināsiet mūs ar savu redzējumu. Jums ir maksimums 20 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Komitejas deputāti, dāmas un kungi! Pirmām kārtām revīzijas palādes vārdā vēlējos jums paust savu cieņu un arī pateicību par to, ka var jūs iepazīstināt ar revīzijas palādes darbu. Es apzinos, ka mums nav pārāk daudz laika, tādēļ izteikšos cik vien lakoniski iespējams un ir lieki teikt, ja jums būs kādi īpaši specifiski jautājumi, es būšu ļoti priecīgs uz tiem atbildēt noslēgumā. Pirmām kārtām eh, palāta sastāv no četrām audita grupām, kas eh, balstās uz izdevumiem, un viena ir horizontālā audita grupa. Es vēlējos pastāstīt par pirmo audita grupu, kas veic revīziju, piemēram, tādās politikas grupās kā lauksaimniecība, lauka attīstība, zivsaimniecība, vide, kā arī eh, veselības aizsardzība un patērētāja aizsardzība. Pie mums eh, grupā strādā apmēram 140 eh, auditoru, arī palīgdarbinieki un Eh, mēs eh, iztērējam apmēram 57 eh, miljārdus eiro. Mēs, mēs kontrolējam izdevumus 57 miljārdu eiro apmērā. Un jādomā arī par izmanto metodoloģiju. Mēs sadarbojamies ar dažādām audita institūcijām, piemēram, arī ar Startautisko grāmatvedības federāciju. Un E, palātas locekļi ārkārtīgi uzmanīgi piedalās dažādos e, notikumos, dažādos pasākumos un uzmanīgi seko dažādu standartu attīstībai. Jādomā par to, ko, par ko esam atbildīgi. Mēs esam atbildīgi par finanšu auditu, par e, operatīvo auditu un vēlamies uzlabot Eiropas Savienības finanšu pārvaldību un darboties kā neatkarīgi pilsoņu finansiālo interešu aizstāvi Eiropas Savienības līmenī. Pirmām kārtām es pastāstīšu par revīzijas palāca metodoloģiju un par finanšu audita rezultātiem, un tad pāris vārdus veltīšu eh, runājot par operatīvajam auditam. Runājot lielos vilcienos, kas ir finansiālais audits? Mēs uh, pārbaudām, vai dažādas finanšu operācijas ir bijušas veiktas korekti un uh, vai par tām ir tikusi sniegt pietiekami plaša informācija un viss ir noticis saskaņā ar likumiem. Mēs uh, gada beigās sagatavojam uh, DAS, eh, tātad eh, uzticamības ziņojumu, kas eh, tiek piedāvāts katru gadu budžeta iestādēm. Šajā ziņojumā tiek runāt par to, vai visi līdzekļi ir tikuši izlietot saskaņā ar noteikumiem. Un tāpat mēs uzmanīgi sekojam parlamenta ikgadēgai budžeta izpildes procedūrai. Uh, 2008. gada ziņojums uh, budžeta kontrolas komitejā tiks piedāvāts izskatīšanai 15. novembrī, un tāpat ar to varēs iepazīties visi deputāti plenārsēdē. Ja mēs runājam par DAS deklarāciju, tā sastāv no diviem elementiem. Pirmām kārtām viedoklis uh, par uh, izdevumu tādu atbilstību, Un tālāk runājam par legalitāti un par eh, esošo veikto transakciju atbilstību visiem noteikumiem. Mēs uzmanīgi vērojam, kādā veidā Eiropas Savienības institūcijas izdara savus uzdevumus budžeta nozarē, runājam par pārvaldību, par finanšu pārvaldību un par uh, dalīto atbildību kopīgi ar dalību valstīm. Uh, Veicot izvērtējumu par dažādām finanšu transakcijām, eh, tām ir jābūt eh, veiktām saskaņā ar likumu, eh, ar likuma garu un burtu. Revīzijas palāta piedāvā vairākus, vairākus šos uzskatus, vairākus redzējumus, un mēs esam arī uh, runājuši par legalitāti, regularitāti, par esošajām transakcijām, bet visā visumā līdz šim mūsu viedoklis ir bijis visai negatīvs. Ja mēs pievēršamies lauksaimniecības nozares, tas uh, deklarācija pēdējo gadu laikā ir pieredzējusi uzlabojumu, it sevišķi ņemot vērā AJAX sistēmas izmantošanu, un tāpat runājot arī par vienotas maksājumu schēmas un vienotas maksājumu zonas schēmas izveidi. Pēdējo gadu laikā eh, finanšu audita resursi revīzijas palātā tiek izmantoti, lai varētu nodrošināt to, ka visi maksājumi, kas notiek lauksaimniecības nozarē, tiek izmantot saskaņā ar noteikto kārtību. Palāta atzīst, ka izmantojot abas iepriekš minētās schēmas, regulārie maksājumi ir uzlabojušies un dažādas problēmas ir samazinājušās. Bet neskatoties uz to, palāta ir atzinusi, E, ka šādi maksājumi vienotās schēmās bieži cieši no kļūdām, ņemot vērā ļoti sarežģītos noteikumus, ko e, visiem lauksamniekiem ir visai grūti iz, ievērot. Es tagad neiedzināšos detaļās par to, kā tiek uh, sastādīta šī dāsna deklarācija. Vienkārši pietiks pateikt, ka palāta veic ļoti daudz darba, tiek uh, sistēmas pārbaudītas, testētas, lai varētu konstatēt, vai tās ir pietiekami labas, vai tās darbojas nevainojami, un vēlamies garantēt visaugstāko aizsardzības līmeni un korektu izmantojumu kopienas finanšu resursiem. Protams, ir vēl daudz citu nozaru, ko mēs pētām, bet tās varbūt ir ar sekundāru nozīmi. Mēs ņemam vērā to, kā līdzekļus pārvalda dažādas institūcijas, piemēram, dažādu maksējumu aģentūru direktori, certificēšanas iestādes un arī lauksaimniecības ģenerāla direkcijas direktors mēs, eh, protams, veicam savu darbu, apkopot visu iegūto informāciju un pēc tam sniedzam eh, informācijas prezentāciju. Ir arī vairāki kriteriji, kas ļauj izvērtēt mūsu darbu, un mēs arī eh, sadarbojamies, ņemot vērā to, kā mūsu gūtā informācija saskan ar citu auditoru piedāvāto. Ja jūs vēlaties uh, smagāk iepazīties ar revizijas palātas DAS metodoloģiju, jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni un uh, tur ir ļoti plaši iz, izklāstīta šī metodoloģija un procedūras. Ja mēs runājam par operatīvo audotu, tad, kad uh, resursi ir tikuši asignēti konkrētiem uzdevumiem, piemēram, DAS, palāta asignē resursus operatīvajam auditam, ko citreiz sauc kā tātad vērtība par naudu. Šie auditi e, pārbauda, cik e, efektīvi ir ekonomika, cik efektīvas ir dažādas politikas jomas, un mēs arī koncentrējamies uz īpašām interesēm, runājot par to, cik daudz mērķi, kas ir tikuši nosprausti, ir tikuši sasniegti un kādus uh, panākumus ir guvuši konkrēti pasākumi. Revīzijas palāta izveido arī vairāk gadu audita stratēģiju, kas ir paredzēta četriem gadiem. Un šeit ir nospraust arī konkrēti mērķi, kas ir šī laika gaitā jāsasniedz vairāk gadu audita stratēģiju tāpat var aplūkot mūsu tīmekļa vietnē. Mēs uh, veicam auditu uh, politikas nozarēs, kur ir jāizmanto visvairāk līdzekļu, un tāpat ņemam vērā arī visu iespējamo risku un to, cik eh, ļoti daudz ieinteresēto pušu ir iesaistīts konkrētā procedūrā. Protams, mēs vērtējam to, cik eh, efektīvi šie līdzekļi ir tikuši iztērēti un vai tas ir noticis korekti. Mēs esam eh, runājuši arī par šo operatīvo auditu, ņemot vērā katras valsts pieredzi un mēs eh, domājam par eh, darba ilgtspēju un par to, kā komisija ir īstenos vairākus projektus, tajā skaitā arī eh, Life Plus un Nature. Mēs atbalstam arī dažādas procedūras lauksaimniecības nozarē un esam uh, pētījuši to, kā piena kvotas ir uh, ietekmējuši lauksaniecības situāciju jaunajās dalību valstīs. Esam veikuši kontrols, inspekciju un sankciju sistēmas, ņemot vērā kopienas zivsaimniecības resursu saglabāšanu. Un visbeidzot es pieminēšu ziņojumu, kuru mēs uh, publicējām pirms kādiem diviem gadiem. Tas bija par savstarpējo atbalstību un vai tā ir efektīva politikas nozari. Visi auditi ir publiskoti īpašajos ziņojumos, ar kuriem tāpat varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē internetā. Un visbeidzot, nu varbūt var to tā pačukstēt. Drīzumā palāta ir paredzējusi uh, publicēt īpašu ziņojumu par situāciju piena tirgū. Protams, arī ir virkne daudz citu uzdevumu, ko mēs esam apņēmušies paveikt nākamo gadu laikā, piemēram, līderu programmas īstenošana, importētas gaļas drošums un nekaitīgums, agri vides pasākumi, eh, mieskaits un maksājumi, procedūras nenotikušo maksājumu atgūšanu KLP ietvaros un arī Eiropas Savienības eh, cukurtirgus reformas. Tagad eh, palāta strādā pie eh, igadējās darba programmas, kas ir paredzēta 2010. gadam, un tad, kad palāta to pieņems, šo darba programmu mēs piedāvāsim jūsu komitejas priekšsēdētājiem Kaldējas kungam, iespējams 2010. gada janvārī. Un tagad Es vēlējos uh, paust nožēlu, ka mūsu kolēģis Gēžas Halaša kungs pats nevarēja piedalīties komitejas sanāksmē ar savu prezentāciju. Un es uh, ceru, ka tad, kad viņš varēs pie jums ierasties, uh, citi kolēģi varēs arī ierasties jūsu komitejā, un eh, šeit būs Kublas apmeklējums, un es ceru, ka arī eh, iekļāvos sev atvēlētajā runāšanas laikā. Ļoti labi, saka priekšsēdētājs, tas patiešām bija izcils piemērs, kā ir jānotur prezentācijas, bet eh, vai vēl kāds vēlas izteikties? Priekšsēdētāji kungs, man ir divi ļoti īsi komentāri. Pirmām kārtām vēlējos pateikties revīzijas palāts pārstāvim par paveikto darbu, un nevienmēr viņi galvenokārt koncentrējas uz šo DAS deklarāciju, bet eh, kas man šķiet īpaši vērtīgs viņu darbībā? Jūs runājāt par šo eh, operatīvo auditu un Un tā, eh, tas ir bijis jautājums, eh, kas ir bijis ļoti būtisks visiem deputātiem, bet varbūt arī revizijas palāta varētu ar pirkstu norādīt uz eh, tiem, kas pieļauj kļūdas. Un lauksaimniecības jomā varbūt tas neatiecas pilnīgi uz visiem, bet jums patiešām vajadzētu pateikt, kur ir vaininieki, kas neiesniedz šīs pozitīvās tās deklarācijas un kur dēļ tad nāksies citiem. Paldies. Dottor Fenesile vuole reagire a queste domande? Paldies! Vai eh, kungs no palātas vēlas atgriezties pie šī jautājuma? Ļoti labi. Mēs esam sasnieguši progresu, un es skatos, ka nav nekādu jautājumu eh, revizijas palātas pārstāvim. Tad mēs varam eh, pie nākamā darba kārtības punkta tagad ķerties. Sestais punkts - pārtiks cenas Eiropā. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Kā jūs noteikti būsiet informēti, mēs pārunājām vairākas detaļas, mēs runājam konkrēti par piena produktu tirgu, bet eh, pēdējo 30 gadu laikā mēs pieredzējām to, ka pārtiks produktu cenas pazeminājās, bet 2007. gadā tās pēkšņi sāka paaugstināties, un 2007. gada beigās, 2008. gada sākumā šīs cenas eh, sasniedza tādus uh, nepieredzētus apmērus. 2008. gada aprīlī cenas atkal nedaudz pazeminājās. Šeit uh, radās tāda cikliska darbība. Mums ir jādomā arī par to, ka mēs varam paredzēt turpmāk cenu kāpumu nākamajās desmitgadēs. Mēs esam pieredzējuši, eh, kas norisinās piensainicies nozarē, piena produktu situācija ļoti nedroša. Uh, Vai mēs eh, varam eh, uzklausīt komisijas pārstāvu paskūkungs? Es atvainojos, man teica, ka paskūkungs ieradīsies pie mums pēc piecām minūtēm, viņš jau atrodas ceļā uz zāli, bet piensaimniecības nozare ir tāda ļoti vārīga, un mums ir jāpadomā eh, arī par cēnu nestabilitāti visā pārtiks rūpniecībā kopumā. Es ceru, ka paskūkungs mums pastāstīs arī par paredzēto ceļveža īsteņošanu un konkurence, pastāstīs par to, ko konkurences grupa īsti dara attiecīgajā komisijas ģenerāldirekcijā. Vajadzētu paturēt prātā, ka šī cenu nestabilitāte, svārstības ir jautājums, par ko mēs esam runājuši, bet mums joprojām tas ir jāiekļauj savā darba kārtībā. To nevajadzētu aizmirst. Mēs mēģinām reformēt kopējo lauksaimniecības politiku, jeb KLP un cenu svārstības ir eh, tikušas pārunāts jau neskaitāms reizes, bet nekas īsti nav mainījies. Bet no komisijas mēs jau dzirdējām tāds uh, paziņojums, ka ir vērots labvēlīgas tendences, bet uh, Eh, mēs esam piedzīvojuši dramatiski zemas cenas lauksaimniecības izstrādājumiem un pēc tam arī ārkārtīgi augsts cenas. Tātad, ko darīt šajā jautājumā? Došu vārdu paskūkungam tad, kad viņš ieradīsies zālē, bet es labprāt vēlētos uzklausīt kolēģus. Jūs vēlaties tagad izteikties, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka eh, šis jautājums par cenām Eiropā, ka tam ir saistīta ar, ka tam ir saistība arī ar šo iestāžu parlamentu un kad mēs runājam arī par cenu novērošanu. Mēs uzklausīsim komisiju un es ceru, ka tiešām mums būs spēlējuma loma bet komisijai vienkārši mums vajadzēja mm, piedāvāt un runāt par ceļa kārti. Es gribēju uzsvērt šo jautājumu, jo par to mēs runāsim nākotnē. Kā pārvaldīt šo cenu svārstību, protams, mums ir nepieciešama no šī. Um, Novērotāji konkrēta informācija, bet mēs noteikti vēl par to domāsim, kurš vēl vēlas izteikties. Redzēju, viena roka paceļamies, bet kurš tieši grib runāt? Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas ir uh, cenu svārstību. Tagad mēs tuvojamies ziemai. Un visiem lokapiem ir nepieciešams proteīns, kurš kļūst aizvien dārgāks, un tas ir tādēļ, mm, kā to var paskatīt ar komisijas attiecību attiecībā uz ienietes modificējiem precēm un soju. Uh, vairāk sojas ir, eh, vairāk sojas ton, tons ir eh, nosūtīts atpakaļ, jo tur ir bijis ģenētiski modificētu organismu pēdas, un tas maksā ļoti dārgi. Ja nepieciešams samazināt šo cenu eh, svārstību, tad lūdzu komisijai būt saprātīgai. Paldies, labi. Paldies, un tikmēr ir ieradies arī Basku kungs. Viņam došu vārdu, lai viņš varētu mums sniegt jaunāko informāciju par ceļvedi. Baskulkungs ir šeit, un tādēļ vārds tiek viņam dots. Un tad uzsāksim diskusijas. Baskulkungs, vārds jums. Merci, monsieur le président. Je... Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos par nelielo aizkavēšanos, bet mums bija neliela koordinācijas problēma. Līdz ar to man ir jā, jāpagaida arī, kamēr uh, dators ieslēdz, uh, lai es varētu jums parādzīt prezentāciju, kas ir saistīta ar šo diezgan tehnisko jautājumu, bet es gribētu izmantot uh, šo laiku, lai iepazīstinātu jūs īsumā ar jautājumu. Tātad prezentācijas mērķis ir iepazīstināt jūs ar to, uh, cik tālu ir ticis darbs, kas tiek. Uh, veikts īstenojot šo te ceļu kārti, jeb ceļvedi, ceļu kārti, kuru komisija ir pieņēmusi 2008. gada decembrī, lai analizētu un mm, novērtot, kā darbojas eh, pārtiks ražošanas nozara Eiropas Savienībā un lai piedāvātu virkni ieteikumu politisku priekšlikumu, kas eh, tātad ir iekļauts šajā ceļu kartē un kas ir pieci. Pirms es uzsāku prezentācijas, vispirms gribētu teikt, ka šobrīd mēs vēl strādājām pie šīs te, eh, ceļu kartes īstenošanas un es nevarēšu jūs iepazīstināt vismaz nedetalizēti ar visiem secinājumiem, kas izriet no mūsu darba un ar galvenajām politiskajām rekomendācijām, kuras mēs varētu izdarīt no eh, šī te darba. Un otrkārt, jāsaka, pirms mēs pievēršamies pašām tematam, es gribētu nedaudz atgādināt to, kāpēc vispār tika pieņemta šāda ceļu kārte un uh, kāpēc vispār radusies šāda ideja par, uh, lauksam, par pārtikas nozars pētīšanu. Es domāju, ka jūs visi esat saņēmuši slaidu kopiju, un es eh, balstīšos uz šiem slaidiem. Es gribētu atgādināt, ka ja mēs eh, divus gadus jau strādājam intensīvāk pie pārtiks ražošanas nozars, tad tas ir tāpēc, ka mēs. Uh, Kopš 2007. gada otrā pusgada esam saskārušies ar milzīgu cenu pieaugumu, lauksaimniecības cenu pieaugumu. Tas ir veicinājis arī eh, patēriņa eh, cenu pieaugumu pārtikas precēm. Un pēc tam, kad samazinājās eh, cenas kopš 2008. gada vidus, diemžēl, lauks, pārtikas preču cenas nesamazinājās tik lielā apmērā kā lauksaimniecības produkcijas cenas. Un, uh, Līdz ar to arī eh, tika paustas bāžas par nozars darbību, vispirms jau saistīdā, saistībā ar to, kā šīs eh, cenas sadalās tātad starp ražotājiem, eh, pārstrādātājiem un izplatītājiem. Tālāk, kāda ir pievienotā vērtība visai nozarei, tātad ne tikai lauksaimniecībai, bet arī um, lielajiem um, pārdevējiem, jeb izplatītājiem. Uh, Un tāpat tika paustas, pausts arī satraukums par to, ka cenas ir tik atšķirīgas Eiropas Savienībā. To var redzēt attiecīgajā grafikā, kas ir slaidā numur 3 un numur 4, kur ir redzams, ka 2007. Uh, gadā piena cenas uh, ievērojami pieauga, bet uh, piena produkcijas cenas samazinājās par 50%. Pro procentiem pēc tam, bet attiecīgi patēriņu preču cenas samazinājās tikai mazāk, tātad par 10 procentiem. Samazinājās par 1%, saka runātājs. Un līdz ar to radās jautājums tik tiešām par to, vai nozara darbojas labi. Ceturtajā slaidā ir redzams arī, ka ir milzīgas cēnu atšķirības starp eh, to, kādas ir galveno pārtiks preču cenas eh, lielākajā daļā dalībvalstu ir pat šīs atšķirības 60% apmērā, piemēram, uh, um, smalcināt lielopu gaļa vai, piemēram, cūgaļa un tā tālāk. Tā tad rodas jautājums par to, vai nozara darbojas labi. Un uh, pēc tam, kad šīs bažas parādījās, tad tika uzsāktas vairākas iniciatīvas 24-30 mēnešu laikā. Uh, 2008. gadā bija jau paziņojums, kas galvenot skāra cenas, to, kā darbojas nozare. Otra iniciatīva bija 2008. gada decembra paziņojums, kas paredzēja šo te ceļu kārti ar uh, pieciem lieliem priekšlikumiem, bet paralēli vēl šim komisijas darbam rita arī cita veida pasākumi, piemēram, High Level Group uh, on Food Competitiveness, jeb augsta līmeņa darba grupa, kas strādā pie uh, lauksaimniecības nozars konkurētspējas. Un 2008. un 2009. gadā mēs izmantojām arī uh, tos pētījumus, kas tiek veikt attiecībā uz iekšējā tirgus uh, funkcionēšanu un jo īpaši uz lieltirgotājiem. Un tas mums ļāvis labāk izprat kopumā, kā darbojas lauksaimniecības produkcijas izplatīšanas ķēde. Tagad sastajā slaidā pievēršoties sīkāk ceļu kartei, jāsaka, ka mums bija pieci lielākie priekšlikumi, uh, Galvenais priekšlikums bija uzlabot konkurēt spēju lauksaimniecības sektoram. Otrs pasākums tā mērķis bija stiprināt konkurences noteikumu īstenošanu. Trešais priekšlikums paredz sīkāk izpētīti uh, regulējumu, kur ietvaros darbojas uh, šī nozara visās dalībvalstīs. Ceturtais priekšlikums paredz uh, pētīt un uzraudzīt cenas kopumā sektorā, un uh, pēdējais uh, pasākums paredz, ja nepieciešams, ieviest pasākumus, lai limitētu spekulācijas derivātu, jeb atvasinātās produkcijas tirgu. Uh, Es gribētu atgriezties pie dažiem no šiem priekšlikumiem tagad. Pirmais priekšlikums, kas paredz konkurēt spējas uzlabošanu lauksaimniecības nozarē. Šis priekšlikums tika īstenots, izmantojot augstu līmeņa darba grupu, kas strādāja pie pārtiks produkcijas konkurētspējas un kas pieņēma 30 rekomendācijas, kas uh, tiks īstenots turpmāko mēnešu laikā, turpmāko divu, trīs mēnešu laikā. Un e, šīs rekomendācijas ir saistīts ar piecām lielākajām e, tēmām. Tātad lauksaimniecības e, politika, otrais ir vienotā tirgus funkcionēšana, trešais ir saistīts ar nozars, pārtiks nozars darbību. Uh, Ceturtā uh, rekomendācija grupa ir saistīta ar pētniecību un inovācijām, un pēdējā grupa ir saistīta ar uh, tirgvadību un eksportu. Mēs daudz strādājām pie jautājuma starp uh, attiecībām starp iesaistītajām pusēm nozarē. Un te notikušas vairākas uzklausīšanas, kurā piedalījās nozars pārstāvji. Uh, protams, iesaistot arī eh, dalībvalstu konkurences iestādes. Un te eh, tika uzsvērts tas, ka tomēr pastāv eh, negodīgas konkurences praksi dažās valstīs. Mēs daudz strādājām pie šī jautājuma par iespēju vienoties par uh, cenām, un tā tad pie tā, ka ir tirzniecības praksa, kas nav godīga no dažu nozars pārstāvu puses. Te tā tad ir ticis veikts darbs šajā jomā, noteikti mēs nāksim klajā ar rekomendācijām turpmāko nedēļu laikā. Ceturtais ir viss, kas ir saistīts ar atklātību, eh, caurskatāmību. Tik uzsvērts tas, ka ir nepieciešams nepieciešamība atklātība un caurskatāmība attiecībā uz produkt, atvasināto produkciju. Un visbeidzot, mēs esam veikuši arī analītisku darbu, paraugoties uz to, kāda ir pievienotā vērtība mm, nozarei. Uh, Un tā kā šis jautājums ir diezgan tehnisks un jums nav iespējams parādīt slaidus, tad es uh, gribētu runāt par šo jautājumu pavisam īsi. Tātad vispirms jāsaka, ka 15, pēdējo 15 gadu laikā mēs konstatējam, ka lauksaimniecības uh, īpatsvars ir samazinājies pēdējo gadu laikā Tātad lauksaimniecības īpatsvars bija 31%, un tagad tie ir 24%, un tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka lauksaimniecības e, sektoram ir grūti tikt galā ar izēvielu cēnu pieaugumu, lai gan, piemēram, produkcijas cenas ir palikušas stabils pēdējo 15 gadu laikā. Vēl viens e, galvenais secinājums ir ir saistīts ar cenām, proti pēdējo 15 gadu laikā uh, šīs cenas nav pietiekami, tās ne, nepietiekami atspoguļo atti, attīstību, teiksim, produkcijas ziņā, ražošanas ziņā un produkcijas izplatīšanas ziņā. Un ļoti interesanti ir paraudzīties arī uz to, ka um, šī tendence ir īpaši mainījusies kopš 2007. gada, kad ievērojami pieauga izēvielu cenas. Tātad mēs novērojam fenomenu, proti, ka uh, cenas pieaug tāpēc, ka lauksaimniecības produkcijas cenas pieaug, bet kopš 2008. gada pārtikas preču cenas nav samazinājušās tikpat lielā apmērā kā uh, lauksaimniecības produkcijas cenas. Tātad te tik tiešām ir problēmas ar asimetriju un šo cenu sadalījumu nozarē. Ko mēs šobrīd varam darīt? Ir jāsaka, ka ir ļoti grūti šobrīd izdarīt vispārējus secinājumus, kas būtu attiecinām uz visu nozaru un uz visām dalībvalstīm, jo katra attiecīga apakšnozara, katrai no tām ir sava specifika, atkarībā no tā, par kuru valsti ir runa un par kuru sektoru ir runa. Un ņemot vērā to, eh, ka eh, šī te arī eh, cenu sādāle ir ļoti specifiska, mēs nevaram pateikt, vai tas viss ir saistīts ar uzņēmumu stratēģiju, kas ir atšķirīga, vai arī drīzāk, ka tas ir saistīts ar po, vispārējo politisko pieeju. Tātad mēs nevaram izdarīt secinājumus. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka šis darbs pat labam mēs to finalizējam, un turpmāko nedēļu laikā noteikti publicēsim šo ziņojumu, kurā tiks atspogļos to, kā darbojas šī nozara un kādi ir politiskie ieteikumi. Un tas viss um, tiks pieņemts komisijā līdz gada beigām. Lielas paldies! Sī, jo ringrazio. Paldies! Paldies Baskūkungam! Paldies par šo prezentāciju. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi padziļināt komisijas veiktās analīzes, jo, kā mēs to arī konstatējam vairākos lauksaimniecības eh, sektoros, ne tikai piensaimniecībā, lauksaimniecības produktu cēna ievērojami samazinās, un tas neatbalstās, neat, eh, neatbalsojas patēriņa cenās, un jāteic, ka Tā ir arī viena no problēmām, kur šeit komitejā mums ir jārisina, un, manuprāt, būtu arī jāri, jāskat, kādi ir iemesli, kādēļ mēs nevaram sēt, nodrošināt daudz lielāku pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem. Iespējams, ka tas ir skaidrojums ar organizāciju, proti ar to, kā lauksaimnieki organizē savā starpā. Un arī tas, ka dažādos lauksaimniecības nozarēs uh, būtu jābūt iespējai nu, noteikt, kādēļ šī vērtības pārnese neatspoguļojas šajā vārīgākajā ķēdes posmā. Runa ir par, par ražotājiem un patērētājiem. Aicinu piedalīties debatēs, aicinu komisiju arī padziļinātāk skatīt savus um, analīzes aspektus, un tad, kā mēs runājam arī par cenu svārstībām jautājums, kurš būs aktuāls arī vēl uh, ilgu laiku, un redzam, ka ir ārkārtīgi lielas svārstības, pie kurām nebijām pieraduši līdz šim. Un, ja raugāmies ar distanci, kad tika uzsākta kā, uzsākt KLP 60. gados, notika tieši tas pats ar Eiropas tirgiem. Un tādēļ arī tika izveidot kopēja lauksamniecības politika, lai stabilizētu cenas un ienākumus. Un tagad šodien ar uh, šo atcētīto maksājumu politiku laiku, tad šķiet, ka mēs pašlaik atgriežamies pie situācijas pagātnē. Tādēļ vajadzētu paciļināt šīs aspektus un pieņemt arī attiecīgu politiku, kas ļauktu palīdzēt lauksaimniekiem riska pārvaldei. Sākam ar Stordikungu. Paldies priekšsēdētāji. Man kā vienmēr ir jāteic, ka jau šeit varbūt ir preses pārstāvi, es esmu lauksaimnieks, esmu arī iesaistīts pārtiks pārstrādē, esmu arī komitejas loceklis un piedalos šeit jau 15 gadus parlamentā. Vaskokungs, manuprāt, jūs dzīvojat nedaudz citādākā planētā, salīdzinot ar realitāti mēs strādājam nevis, eh, lai iegūtu kādu īpašu peļņu, un jūs sakāt, kā produkcijas izmaksas stabilizēs vai samazinās. Gribu tikai atgādināt. Um, naftas cenas uh, pieaug, un tas arī atspūgļas uz lauksēmniekiem. Jūs komisija nācāt klajā ar pretdempinga likumdošanu. Un tam bija ļoti dramatiskas sekas, un tieši Pīters Mendelsons nāca ar to klajā, kad viņš bija komisārs lauksaimnieki. Turpinā darboties, mēs iegūstam savus ienākumus, un tas atbilst PTO noteikumiem, Dohas cikla sarunām. Bet paskaidrošu, ja jūs nesaprotat, ka lauksaimnieki nevar vairs turpināt darboties kā ģimenes biznesa. Viņiem ir jābūt ienākumiem un ir gan tehnikas izmaksas, gan darba roka izmaksas. Un komisija tikai piedod vienu plašu likumdošanu par pesticīdiem, un tas bū, tam būs ārkārtīgi liela ietekme uz mūsu, rūpnie, mūsu rūpniecību. Un arī mēs neturpināsim ražot pārtiks produkts, ja nevaram no tā izdzīvot, tad mēs vienkārši ražosim enerģētikas produktus. Un komisija, vai jūs esat ieraudzījušies uz nākotni, uz pārtiks pieejamību un nekaitīgumu, kā mēs varam turpināt Eiropas Savienībā nodrošināt šīs lētās pārtiks cenas arī? Gala beigās, kā teica priekšstādātājs, um, patērētājs neiegūst no cēnu samazinājuma. Mēs nosakām šeit pasaules cenas pārtiks precēm, tas tā arī vienmēr būs. Arī labība krīt un 80 paudu tonnā tā maksā. Tas ir apmēram 100 eiro tonnā 2007. gadā. Mm, maksājām dubult cenu. Un arī patērētāja asociācijas uh, Uh, sūdzējās, jo maizes cena arī pieauga. Jā, jūs teicat, ka maizes cena samazinās, tas tiesa, bet lauksaimniekiem ir jāspēj izdzīvot ar savu darbību, un jums ir jāiepazīstās un jāraugās ar to, kā mēs varam nodrošināt pārtiks pieejamību, bet vēl vairāk, lai nodrošinātu to, lai lauksaimnieki varētu arī izdzīvot, tirgojot savus pārtiks preces tirgu. Paldies! Un tagad Garcija, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Uzklausot komisijas amatpersonas sacīto, un jāteic, viņas, viņa vārdi man pārsteidz. Pirms vēlēšanām man bija iespēja vairāk kārt uzklausīt uh, komisiju, kura mums informēja par vieniem pašiem secinājumiem. Līdz ar to nebija pat vajadzības nākt klajā ar šādu ziņojumu, lai paziņotu to, ka ir uh, atšķirības ar cenām, starp cenām, kāds ir tirgu un starp cenām un ienākumiem, kurus iegūst ražotāji. Tikums jāapstiprināja Bacelīka un ziņojumu ar kur arī es varēju sadarboties pacelīgumu. Tas ir lielisks ziņojums, kur apstiprināja vairākumu parlaments. Un šajā ziņojumā tika prasīts, lai tik izveidotu tādu kā cenu observatoriju. Šī sistēma, kuru mēs viegli varam īstenot, un kas ļautu arī norādīt to, ko mēs jau zinām sen, proti, ka eksistē nelegāla prakse, nelegāla rīcība, kas liek ražotājiem uh, ieviest ja izmaiņas savā produkcijā. Mums tiek teikts, ka, nu, ka ir izmaiņas šajās cenās, bet jautājums nav par cenas uh, palielināšanu vienkārši. Arī lielveikali nav spējuši sniegt nepieciešamas ienākums ražotājiem. Un esam konsultējušies ar ražotājiem, mums ir nepieciešama ilgtspējīga ekonomika. Tādēļ arī ražotāji prasīja, lai mēs sistemātiski regulāri publicētu lauksaimniecības produktu cenas, un vienīgā iespēja, kā mēs to varam darīt, ir, ir izveidojot šo cenu observatoriju. Pretējā gadījumā būs atkal jāizstrādā iniciatīvas ziņojums, lai jūs varētu dzirdēt pilsoņu lauksaimnieku viedokli un arī mūsu viedokli, kur mēs viņus pārstāvjam. Paldies, Albert Deslūdzu. Paldies, priekšsādētāja kungs esmu nejauši paķēris līdz dažus statistikas datus, kas ir ļoti interesanti. Tie īstenībā attiecas uz Vāciju, un, protams, mēs nevaram uh, to visu attiecināt arī uz jaunajām dalību valstīm, bet ļoti skaidri var redzēt uh, atšķirību starp 70. gadiem un 2007. gadu. 1970. gadā lauksaimniecībā bija mazāki izdevumi, bet eh, lauksaimniecības atbalstām tika izdots 47%, eh, un 2007. gadā tie bija tikai 24%. Īsnībā 2004. gadā vēl bija ļoti labas labības cenas, un statistikā ir norādīta labība, maizes labība, 1970. gadā viens kilograms labības maksāja 18 centus un 2007. gadā tāpat 18 centus. Bet eh, patērētājiem šīs cenas nepalika vienā līmenī. Piemēram, 70. gadā tas patērētājiem maksāja 66 centus kilogramā un 2007. gadā 50 centus mēs runājam par eh, to, ka cena saglabājās gandrīz tajā pašā līmenī. Ko tas īsti nozīmē? Izmaksas, kas ir jāmaksā lauksaimniekiem, neat, neatspoguļojas tajos produktos, kas ir nopērkam veikalā. Un laiksauniecībā Īstenībā cenas var paaugstināt, bet eh, tas nenozīmē automātiski to, ka, piemēram, patērētājiem ir eh, ārkārtīgi daudz naudas jāizdod. Vācijā eh, pārtiks produktu cenas ir strauji kritušās. Un šajā statistikā ir norādīti vairāk pārtiks produkti, tur ir cenas salīdzināts abos noteiktajos gados, bet ja mēs runājam par tādu pārtikas grozu, uh, tad eh, viņa, piemēram, vienam strādošajam vajadzēja eh, strādāt vairākas stundas, lai šādu pārtiks grozu varētu iegādāties, bet 2007. gadā viņam vajadzēja strādāt tikai vienu gadu, vienu stundu, lai varētu nopelnīt pārtiks grozu. Līdz ar to mēs nevaram runāt par tādu milzīgu pārtiks cenu pieaugumu, salīdzinot to ar inflāciju, ar tām algām, kas cilvēkiem tiek maksāts un tā tālāk. Līdz ar to Eh, mūsu galvenais uzdevums ir parūpēties par to, lai lauksaimniekiem nāktu par labu šāda attīstība. Nevis, eh, nevar pieļaut to, ka lauksaimniecības eh, izmaksas pieaug, bet īstenībā patērētāji to nejūt un beigās ieguvējis nav neviens. Paldies. Paldies, Albert. Un tagad tiek vārds to Jāri kungam. Tas, uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs temats, tas skar mūsu lauksaimniekus un, protams, arī mūsu un politika ir iesaistīta lauksaimniecības sektorā. Mēs vēlamies, lai lauksaimnieki varētu gūt kādus labumus no sociālās uh, tirgus ekonomikas, lai viņi būtu rīcības spējīgi, lai viņi varētu izdzīvot, uh, pārdodot savus produktus, un, protams, ir jābūt labām līdzsvarotām cenām. Jā, var teikt, cenas ir par zemu, un uh, tad nabaga lauksaimniekiem ir jā, jāmeklē dažādi citi ienākumi, blakus ienākumi iespējas. Uh, Un, ja kāds eh, labības eh, audzētājs, lauksaimnieks, piemēram, audzē labību, un tad viņš eh, apņems citā teritorijā audzēt labību, no kuras varētu ražot biodegvielu, tas ir ļoti labi, bet, nu, es nezinu, vai šeit nerastos tāda konkurence starp abiem produktiem. Vēl kas komisijas pārstāvs to ļoti jauki formulēja, ja šīs svārstīgās cenas Eh, ne, neatspoguļojas eh, konkrētos ieņēmumos, kas varētu mainīties, tad īstenībā eh, tā ir vienkārši mēlesība, tas ir apmāns. Un no nu, ko mēs īsti varam darīt? Es domāju, labākais instruments, kā man kolēģi jau to minēja, es viņu par to uzteicu, tā tad labākais instruments, tās asākais ierocis, lai kaut ko izdarītu, ir uh, visu atklāt un Mums ir eh, jāiesaistās dialogā ar lauksaimniekiem, un, eh, piemēram, eh, Vācijā mums ir teiciens, ka pirmie, ka, pēdējie, kas kož, vienmēr ir suņi. Un, ja lauksaimnieki negūs šeit nekādu labumu un viņi visu uzzina tikai pēdējie, mums viņi ir jāinformē par to, kas notiek. Ja, piemēram, labības cenas dubultojas, tad eh, mēs, eh, piemēram, Vācijā varam labības cenas paaugstināt tikai par vienu centu, un man tas šķiet neloģiski, un vienmēr rodas tāds iespējas, ka lauksaimnieki vienkārši tiek nekaunīgi eksploatēti, mēs viņus eh, izspiežam, ieguvēja ir tikai tirgus ekonomika, un viņi beigās saņem zemāko cenu par saviem izstrādājumiem, un tas ir pilnīgs apmāns un krāpniecība. Paldies! Bene, Joseba Vekis, to la parola. Paldies, Joseba Vekungs. Pēc tam pats sekundes. Euh, Jā, mani pārsteidz. Nu, pat teiktais par cenām, nu, pat dzirdētais par instrumentiem. Lai uh, viss būtu konsekventi, es gribētu atgādināt, ka pasaules cenas nekad nav bijušas cenas, kas atspoguļo ekonomisko realitāti. Tās ir politiskas cenas, dempinga cenas, un to mēs redzam, piemēram, uh, piena nozarē, viss ir pilnīgi skaidrs saistībā ar Jaunzēlandi. Tātad eh, šobrīd problēma, ar kuru mēs saskaramies Eiropā, ir sekojoša, ka sarunās Pasaules tirsniecības organizācijām mēs esam piekrituši tam, ka iekšējā cenas ir uh, pasaules cenas. Un līdz ar to mēs esam tādā situācijā, kurā vairs nav iespējams izveidot tādas cenas, kas atspoguļotu realitāti un kas ļautu ražotājiem nosekt ražošanas izmaksas. Bet man rodas iespējas, ka eh, eh, šīs dokuments drīzāk ir sagatavots eh, pārtiks eh, rūpniecībai, nevis lauksaimniekiem. Un ja mēs turpinām šādā garā, tad rīt mums būs pasaules eh, līmeņa pie, piegādes, bet mums nebūs vairs neviena lauksaimnieka Eiropā. Tātad mēs neveidojam lauksaimniecības politiku, bet mēs drīzāk veidojam politiku, kas ir par labu pārtiks rūpniecībai. Un es domāju, ka tas ir ļoti bīstam un mums ir jāatgriežas pie šīm diskusijām pašos pamatos. Paldies, paldies, Žoze eh, Polsen kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ir skaidra viena lieta. Lauksaimnieks Eiropa un pārējā pasaule. Tiek veidots no maziem uzņēmumiem, un ieguvēji ir lielie uzņēmumi, lielās rūpniecības. kuriem ir līdzekļi, lai varētu maksāt par enerģētiskiem produktiem, minerām, astēm un tam līdzīgi. Runa ir par lieliem uzņēmiem pasaules līmenī, kamēr lauksaimniecība Tam vairs īsti nav liels nozīmes. Lauksaimnieki. Mēģina vai izveidot uzņēmumus, Bet galvenie kontrolēti ir Danone un citas lietas, pārmalā citi lielie uzņēmumi. Es domāju, ka mums vajadzētu labāk analizēt to, kādēļ lauksaimnieki atrodas šādā situācijā, nu, runājot par pārtiks produktu ražošanu konkurence nedarbojas. Un ir ārkārtīgi gāra vidutāja ķēde starp ražotāju un patērētāju. Nu, varbūt nevajadzētu pilnībā atteikties no esošiem noteikumiem, bet pieņemt citu regulējumu. Un pašlaik mēs nevaram atgriezties pie priekšējās sistēmas, pie tā, kas bija kādreiz, bet kuram vairs nav īsti jēga nākotnē. Mums ir jāīsteno stabilizācijas, cenu stabilizācijas mehānisms. Cenas ļoti smagi sārstās. Mums būtu jāpieņem pasākumi tirgus atbalstam lai stabilizētu cenas. Lai tas nāk par labu lauksaimniekiem, kuri cieši no cenu samazinājuma. Arī Mitlan, snö, Ispānija. Varbūt vajadzētu īstenāt arī tādu šo um, uztici īpašu fondu, kāds jau ir izveidots, piemēram, sausuma vai plūdu gadījumā. Manuprāt, ir ļoti daudz iespēju, kā rīkoties un mums ir jāmēģina apdomāt uh, situāciju no jaunredzes punkta. Grazie, onorevole Polsen, molto importante riflettere. Paldies! Jā, šie ir ļoti svarīgi domāt arī par jauniem instrumentiem, bet uh, mums ir arī jāskata par šis jautājums uh, par šīm cenas svārtībām, nevis izmantojot pagātnes instrumentus, to neviens nevēlas. Uh, bet ir jārauga, kāda varētu būt jauni pasākumi, kas ļautu varētu stabilizēt lauksaimnieku ienākumus. Tieši koncentrēties pašu lauksaimniecību. Šmita kungs, lūdzu. Thank you, President. I'll be fairly brief. Paldies, priekšsēdētāji, īsi es būšu nedaudz varbūt jaukāk savos komentāros nekā varbūt man kolēģi. Šis ir jautājums, kur, protams, kur ir, ir jāskata, ir problēmas starp uh, ražotāju un tirgu un tam līdzīgi. Un parlaments arī norādas to, ka ir problēma, kas ir jārisina. Un arī mēs tiešām varētu padzināt pētījums par šo lielo par trūkumu un lielo tukšumu, kas ir starp ražotājiem patērētājiem. Mēs nevaram nākt klajā ar vispārīgiem secinājumiem, jo katrai tirgumam ir savu specifiku. Protams, ka ir trūkumi, bet uh, politikas uh, instrumenti, ar kuriem mēs rīkojamies, tie ir uh, vienādi pieejami visā Eiropas Savienībā. Un tā kā komisija nāk klajā ar KLP, prezentēt to tik globāli, tas ir tāds mūsu kopējais stūrikmens un varbūt tāds šī ceļa kartē taču ir jābūt kaut kāds galamērķis, un es neredzu, kuri šajā ceļa kartē ir šis uh, galamērķis vai šais sarunās, varbūt tas vēl tikai ir pro procesā, un tas ir jāskatās padziļināti varbūt um, būs kārtējies pētījums, kuram patiesībā atkal nebūs nekāda mērķa. Tagad ir noteikti KLP fundamentāla reforma un arī mm, PTO reforma un komisijas loma, kā tā spēlē šais sarunās. Un arī komisijas uh, nostāja uh, apdraud šo pārtikas uh, preču ražošanas pārvaldības suverenitāti Un tieši ražotāji pašlaik ir lielākie zaudētāji. Vai es varu dzirdēt kādu tiešām nodrošinājumu no jums par to, ka mēs, teiksim, līdz gada beigām varam nonākt pie kāda konkrēta pasākuma un vai komisijas prāt, kā LP reformas ietvaros būs šī būs viena no prioritātēm un pārtiks produktu suverenitāte ir absolūta prioritāte kā LP reformas ietvaros. Un ja tas tā nebūs, tad būs 20 dažādas prioritātes, kuras varbūt īsti nav sastarpēji savietojams. Paldies! Grazie, onorevole. Paldies! Un tagad viceprezidenta Vārā Vačevovski kungs. Panie Przewodniczący, dobrze, że prowadzimy tę dyskusję i myślę, że... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ļoti labi, ka esam šodien iesaistījušies debatēs par lauksaimniecības nākotni. Un zināmā mērā mēs sākam apzināties, ka ir nepieciešams diskutēt par principiem, vai mums ir vajadzīga šī kopējā lauksaimniecības politika. Es otro reizi esmu ievēlēts Eiropas parlamentā, Un iepriekšējos piecus gadus mēs pavadījām diskutējot bezgalīgi par dažādām reformām un vēlējāmies it kā atteikties no kopējas lauksainīcības politikas. Pieredzējām, piemēram, vīna tirdzniecības direktīvu, cukura tirgus reformas, tas pats attiecās arī uz dārzeņu sektoru. Ko mēs varam darīt? Mums varbūt ir jāpārliecina lauksaimnieki ražot mazāk produktu. Nesen bija Japānā. Daudz varbūt zina, kāda tur ir situācija. Mēs redzējām, ka katrā mazākajā zemes pleķītī audzē rīsu. Starp mājām, pat vie, uz viena maza zemes gabaliņa, viņi audzē rīsu, arī starp dzīvojumām mājām. Varbūt tas tam nav nekāda pamatojuma, bet kādēļ tad viņi to dara? Un varbūt, ka mēs Eiropā kaut ko tādu varam darīt. Es vaicāju šiem lauksaimniekiem, eh, cik viņi saņem 3 ASV dolārus par vienu rīsu eh, kilogramu. Iespējams, ka iepirkuma cena ir augstāka nekā tā cena, kas parādās veikalā, ko jāmaksā mūsu patērētājiem. Un tad mēs atgriežamies pie principāla jautājuma, vai mēs vēlamies šo kopējo lauksaimniecības politiku vai nē. Viss norāda uz to, ka mēs Eh, mēģinām radīt iespēju, mums rūp lauksaimniecība, bet īstenībā mums varbūt vajadzētu it kā attiekties no lauksaimniecības, un tam es nevaru piekrist. Paldies! Bene, nessuno è d'accordo a smantellare, spero, in questa commissione lavoreremo proprio per questo. Paldies, priekšsēdētāji kungs! nu, nevarētu tā būt, ka mēs tagad darbojamies lauksaimniecības komitejā un īstenībā vēlamies atcelt lauksaimniecības politiku kā tādu. Tagad došu vārdu Basku kungam īsai atbildēji un pēc tam pievērsīsimies nākamam darba kārtības punktam. Basku kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Pateicos par jautājumiem, kas tika uzdot un arī par ierosinājumiem, kas tika izteikti. Es gribētu eh, sniegt dažus at, elementus atbildē. Pirmais ir eh, skaidra atbildi. Jā, tik tiešām mēs esam paredzējuši pieņemt šo ziņojumu, tāpēc man ļoti žēl, ka diskusijas norit šobrīd, jo mēs vēl tikai finalizējam šo pētniecības darbu un strādājam pie politiskajām rekomendācijām, kas tiks izstrādātas līdz oktobra beigām novembrs sākumā. Tātad mūsu rīcībā vēl ir mēnesis laika, un pēc mēneša mums noteikti būtu konkrētāk priekšlikumi, kurus jums eh, darīt zināms. Un mm, mēs Noteikti iepazīstināsim jūs ar šo ziņojumu līdz gada beigām. Ņemsim vērā arī šo priešlikumu par cēnu observatoriju, cēnu novērošanas iestādi. Protams, ka pārtikas cenas ir viena no prioritātēm komisijai. Es ļoti reti esmu strādājis ar citām, eh, citiem komisijas ģenerāla direktorātiem. Uh, kas ir saistīti ar citām jomām, piemēram, patērētāju politiku, ekonomikas un finansiālo uh, jautājumu ģenerāla direktorātu pie kādu no jautājumiem, un šobrīd mēs to daram, un tātad, kamēr šis darbs vēl nav pabeigts, ir ļoti grūti nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Vēl viens punkts. Es gribētu teikt, ka mēs eh, visi dzīvojam uz tās pašas planētas, bet varbūt runājam dažādās valodās un varbūt ir bijis tik tiešām tulkošanas problēma runājot par šīm cenām. Jā, tik tiešām lauksaimniecības pievienotā vērtība eh, samazinās, bet tas pats neatiec uz cenām. Un, un eh, pārtiks produkcijas. Uh, izējumateriāla cenas pieaug. Ja mēs runājam par cenām, kuras par pārtiks eh, produkciju samaksā eh, patērētājs, tad jāsaka, ka visas izmaksas, darba spēka izmaksas, kapitāla izmaksas, enerģijas eh, izmaksas regulāri pieaug un ir skaidrs, ka tie ir me mehānismi, mekā mehāniski. Um, pārtikas uh, cena gala uh, produktā samazinās un, protams, ka mehāniski lauksaimniecības nozars pievienotā vērtība ir samazinājusies, ja mēs paraugāmies uz šo te pievienoto vērtību kopumā. Uh, pārtiks produkcijas ražošanā. Noslēgumā es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka tā ir skaidra prioritāte komisijai. Mēs sagatavosim veselu virkni politisku rekomendāciju, kas tiks balstīts uz pētniecības rezultātā gūtiem rezultātiem. Un, protams, tas viss būs uh, pieejams oktobra beigās, novembra sākumā. Lielas paldies! Nuove indikazioni dalla Komisija. Lielas paldies! Lielas paldies. Es domāju, ka mēs kaut ko varam pārņemt noteikti no komisijas ieteikumiem, bet mums ir jāatgriežas pie piektā punkta, jo Skotas kungs ir ieradies zālē un ir jārunā par kvalitātes politiku attiecībā uz lauksainiecības uh, izstrādājumiem. Kāda stratēģija šeit ir jāizmanto? Es vēlējos pateikt, ka šis ziņojums kalpo par atbildi komisijas paziņojumam Eh, eh, iniziative proposte nel 2009 par kvalitāti, un es domāju, eh, mēs šo jautājumu esam ļoti rūpīgi izskatījuši 2009. gadā. Eh, saskaņā ar procedūru došu vārdu Salasas kundzei no komisijas, viņa pārstāv lauksaimniecības ģenerāldirekciju. Un pēc tam Skotas kungs varēs mūs iepazīstināt ar savu prezentāciju. Un pēc tam būs debatas. Tātad sākumā komisija, tad referents un visbeidzot pārējie kolēģi Sarasas kundze lūdzu. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Vamos a hacer muy rápidamente eh, un, un. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varu izteikties ļoti lakoniski un sniegšu pārskatu par Eiropas komisijas kvalitātes politiku. Es uh, labprāt vēlējos parunāt par tādām uh, tehniskām detaļām, lai mēs varētu iepazīties ar tēmatu kopskum, kopskatā, par ko mums vajadzētu apspriesties. Sākumā vēlējos jums atgādināt, e, kas tad īsti ir jāņem vērā šīs politikas attīstībā. Atminēsimies 60. un 70. gadus, kad novērojām pirmās attīstības tendences attiecībā, piemēram, uz dažādu tirzniecības marku ieviešanu, bija e, marķēšana, e, bija iekšējā tirgus spēcināšana. Mēs mēģinājām arī marķēt produktus ar attiecīgu kvalitā, kvalitāti. Bija arī tādas sistēmas, ko izmantojas brīvprātības pamatiem, piemēram, marķējumu ekoloģiskiem produktiem, un bija arī pirmie izcelsmes norādītāji un geogrāfiskās norādes, piemēram, ņemot vērā konkrētas tradicionāli ieviesušās kvalitātes normas. Bija arī noteikumi attiecībā uz pārtiks produktu nekaitīgumu, normas kļuva striktākas un pēc lauksaimniecības politikas reformas tika ieviesta savstarpējā atbilstība un radās saistības starp lauksaimniecības produktu ražošanu, kvalitātes normām un vīdes politiku. 90. gadu beigās mēs pieredzējām divu tādu noteikumu bloku izveidošanos. Pirmām kārtām bija obligātie noteikumi, runājot par minimālajām prasībām, kas jāievēro pilnīgi visiem. Uh, lauksaimniecībiem, tik runāts par pārtiks produktu nekaitīgumu, dzīvnieku, labturību, vides standartu ievērošanu un bija arī tās augtie brīvprātīgie instrumenti, piemēram, geogrāfiskās norādes, kvalitātes norādes un arī uh, tas, vai produkts ir nācis no ekoloģiskas lauksaimniecības. Šīs attīstības tendences gadu gaitā noved pie tā, ka politika kļuva aizvien sarežģītāka. Ja mēs runājam par produktu marķēšanu, šeit noteikumi uh, attīstījās tādā ļoti fragmentētā veidā, instrumenti tika apaudzēti ar aizvien jauniem noteikumiem, un tirgu radās aizvien jaunas firmas zīmes, logo, un patērētāji beigās pazaudē pārskatu, kā tad īsti identificēt patiešām kvalitatīvu produktu. Tas pats attiecās arī uz cenām, tur bija arī dažādi iepakojumi, norādes par uzturu veselīgumu, un tas, protams, situāciju nepadarīja daudz vienkārši vienkāršāku. Bieži vien patērētāji ir vienkārši apjukuši, jo viņi nesaprot, kurš tad ir īsti kvalitatīvākais produkts. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies uh, panākt to, lai kvalitātes instrumenti būtu pēc iespējas vienkāršāk un vēlamies radīt zināmu kārtību tirgū, lai gan ražotāji, lai arī patērētāji varētu zināt, eh, kāds produkts atrodas viņu priekšā un lai viņi labāk izprastu atsevišķo instrumentu nozīmi. Ja mēs runājam par kvalitātes produ, e, politiku, mēs vēlamies sasniegt dažādas mērķus. Pirmām kārtām saziņa, komunikācija ražotājiem un e, patērētājiem jābūt pieejamai informācijai par izstrādāto produktu kvalitāti. Informācijai ir jābūt precīzai, korektai, tikai tādā veidā mēs varam garantēt to, ka patērētāji labprāt pirks Eiropas Savienībā ražotos produktus un darīs to labprāt ir jāņem vērā patērētāju vajadzības. Komisija ir izstrādājusi arī zaļo grāmatu, kas tika publicēta 2008. gada janvārī, lai visiem patērētājiem piedāvātu informāciju par visu uh, kvalitātes politiku. E, visai norādēm ir jābūt skaidrāk redzāmām, ir jābūt labākai komunikācijai un kvalitātes instrumenti Eiropas līmenī ir jākoordinē, ir jāizvērtē to radītā ietekme un efekti un, protams, varētu padomāt par atšķirīgiem certifikācijas modeļiem, ko mēs varētu varbūt pārnest no viena līmeņa otrā, protams, no privitām iniciatīvām uz kopienas iniciatīvu. Mēs e, saņēmām 560 dažādas atbildes, un visi interesētās puses pauda savu reakciju. Mēs uh, uzklausījām uh, sabiedriskās iestādes, vairāk no, nekā no 30 valstīm bija reakcija no ASV, no Ķīnas tajā skaitā. Pēc tam notika konference 2009. gada martā. Uh, tas notika Čehijas prezidentūras laikā. Es domāju, ka daži no jums uh, arī šajā konferencē piedalījās. Ko mēs uzzinājām? ko mēs uzzinājām no tiem, kas piedalījās šajā uzklausīšanā. Mēs vēlējāmies vienkāršot situāciju, ne tikai runājām par eh, produktu marķējumu un firmas zīmēm. Vajadzētu labāk atspoguļot produktu kvalitātes um, rādītājus, tādēļ ir jābūt skaidram marķējumam mūsu sistēma, kas attiecas uz geogrāfisko norāžu publiskošanas uz pārtiks produktiem, ir jāreformē. Tāpat kolēģi runāja par tradicionāliem uh, eh, ražonu, ražojumiem. Šeit pastāvošā sistēma joprojām ir jāatstāj spēkā. Kaut kas ir jādara, lai privātās un nacionālās certificēšanas sistēmas varētu darboties labāk un koordinētāk. Arī parlaments sniedz savu ieguldījumu šajās diskusijās, un mēs runājām par to, kādi ieteikumi tika izteikti plenārsēdē, it sevišķi uzstājot uz to, ka uz pārtiks produktu ir jāparādās ražošanas vietai It sevišķi ņemot vērā uh, pamatpārtiks produktus. Tāpat pārstrādes procedūras ir jāiet spoguļo jaunā veidā. Izskanēja prasība lai tiktu izveidota jauna aģentūra, kur varētu kontrolēt visus, eh, visas izcelsmes norādes un kvalitātes norādes. Un ir, eh, protams, jāturpina izkopt tradicionālo ražojumu produkciju. Pēc dažādu viedokļu uzklausīšanas mēs, protams, varējām apspriesties ar dažādām dalību valstīm. Dalību valsts diskutēja citu ar citu. Uh, un pastāvēja plaša vienprātība. 2009. gada mājā komisija nāca klajā ar paziņojumu, kas vēlējās panākt labāku dialogu, labāku sasaisti starp patērētājiem un ražotājiem, protams, ņemot vērā dažādas kvalitātes un kontrols mehānismus. Tādā veidā rastos uh, augstāks saskaņotības līmenis starp dažādām sistēmām. Bet, protams, uh, pats galvenais uh, šī jautājuma kodols ir lauksainiecības produktu augstā kvalitāte. Ir vairāk iespējas, kā sasniegt šos mērķus, mums ir konkrētas vadlīnijas un prasības. Uh, Vairākums aptaujā to uh, uzskata, komisija tam arī piekrīt, ka nevajadzētu izveidot tādu marķējumu, kas norādītu, ka produktu ražojot ir ievēroti pamata minimālie kritēriji. Ne vienkārši pietiek norādīt, kurā valstī šis produkts ir uh, ražots. Un tagad ir marķējumam jābūt vienkāršākam, ņemot vērā, kas notika pagājušā gadā attiecībā uz augļu un dārziņu sektoru. Mēs vēlamies izveidot konkrētas marķējuma normas, kas tad, ja tas ir nepieciešams, var uh, sniegt vairāk informācijas nekā tikai pamatinformāciju, ir uh, jāievieš konkrēti uh, termini, ko var izmantot eh, uz brīvprātības principu balstoties, un arī tas ir jāņem vērā starptautiskajā arēnā, jo marķējumi, protams, attiecas ne tikai uz eh, Eiropā ražotajiem produktiem, nē, mēs vēlamies padarīt vieglāku arī tirzniecību ar citām valstīm starptautiskā līmenī. Ir eh, kodeks alimentārijus, tāds pārtiks produktu kodeks, tas ir viens no instrumentiem, ka varam izmantot, bet ja mēs runājam par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm, šajā jomā ir nepieciešama um, revīzija, jāpārskata visa procedūra, un mēs uzskatām, ka ir jārada jaunas vadlīnijas, piemēram, runājot par to, kādi produkti tiek izmantoti pārtikas produktu pārstrādes procesā, ir jāizstrādā jauni likumdošanas projekti, jo šobrīd pastāv trīs atšķirīgas sistēmas, piemēram, attiecībā uz vīnu, liķieriem un citiem alkohola izstrādājumiem. Un šeit ir atšķirīgi reģistri, varbūt varētu kaut ko vienkāršot, lai atvieglotu dzīvi gan patērētājiem, gan arī ražotājiem. Tā tad rast tādu zelta vidusceļu. Protams, ir jānorisinās diskusijām, jāturpinās diskusējām arī startautiskā līmenī. Mēs runājam, piemēram, par intelektuālā īpašuma aizsardzību, ir divpusēji nolīgums starp vairākām valstīm, un par to tagad ārkārtīgi uh, apņēmīgi diskutējam, piemēram, ar Šveici, ar Koreju, lai varētu garantēt arī mūsu lauksaimniecības izstrādājumu aizsardzību, kas attiec uz ekoloģisko lauksaimniecību. Šeit pēc iespējas vairāk ir jāuzlabo iekšējā tirgus darbība. Es domāju, likumdošana šajā brīdī, šajā nozarē vēl atrodas zināmā mērā Mm, tādos uh, bērnu autiņos, mums ir daudz jādara, mēs esam saņēmuši ļoti daudz informācijas, jo iekšējais tirgus ir ļoti fragmentēts, arī ņemot vērā savstarpējās atzīšanas principu, ir daudz nacionālu sistēmu, tiek izmantota atšķirīga logo katrā dalību valstī, tādēļ komisija piedāvā uh, situāciju analizēt, eh, piedāvāt ziņojumu, ņemot vērā jauno likumdošanas aktu efektivitāti un izstrādāt vienotu logo, piemēram, visiem ekoloģiski audzētiem lauksainicības produktiem, kas varētu stāties spēkā ar 2010. gadu. Ja mēs runājam par tradicionāliem izstrādājumiem, komisija uzskata, ka ir jāievieš konkrēts instruments, bet nevienmēr līdz šim izmantotie instrumenti ir uh, nesuši vēlamos augļus. Ir 22 dažādi tradicionālie ražojumi, bet nav pietiekami daudz pieprasījumu, lai varētu situāciju uzlabot. Sistēma ir visai sarežģīta tādēļ. Ir jāpadomā par nosaukumu, eh, tādu aizsargātu nosaukumu izmantošanu un dalību valstis ir paredzējušas konkrētu produktu identifikāciju, un viņi uzskata, ka labākā šo lietu ir atstāt dalību valstu pārziņā, nevis izstrādāt sarežģītu sistēmu visā kopienas līmenī. Mēs vēlamies, lai sistēmas būtu saskaņotas, vienotas, savietojamas, un, protams, tam visam vajadzētu kalpot vienam mērķim, uzlabot godīgu tirzniecību un ņemt vērā arī mūsu patērētāju veselību. Tajā pašā laikā nepazaudojot no acīm saskaņotības principu un nacionālajām, kā arī privātajām certifikācijas sistēmām ir jātop kontrolētām. Šeit bieži trūks caurskatāmības. Un es domāju, ka spēka samērs šeit arī vienmēr nav pietiekami labi līdzsvarots. Un eh, rezumējot, es varu teikt, Stratēģiskās vadlīnijas ir iezīmēts šajā paziņojumā un runā par to, ka ir jābūt labākai sasaistēji starp ražotājiem un patērētājiem, ņemot vērā ir sevišķi lauksaimniecības izstrādājums un jānodrošina augstāka pievienotā vērtība visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas, protams, lieto savā uzturā Eiropas Savienībā ražotos produktus. Līdz gada beigām mēs veiksim ietekmes izvērtējumu, padomājot par likumdošanas projektu īstenošanu, kas mūsu darba galdu sasniegs 2010. gadā. Uh, Es ceru, ka kopīgi ar Eiropas parlamentu mēs eh, varēsim par to diskutēt jau eh, jaunajā koplēmuma procedūrā. Dāmas un kungi, tas bija ļoti lakoniski no manas puses, ātri, bet neskatoties uz to, ceru, ka guvāt vērtīgas atziņas, mēs runājam par kvalitātes garantijām un kontroli, un šī sistēma nav vienkārša, tā nebūtu nav. Un bieži vien tā ir subjektīva un Mēs vienmēr vēlamies paturēt prātā patērētāju intereses un vēlmes, un, protams, mēs eh, runājam par to, ko no mums sagaida un ko mēs varam sasniegt. Un varbūt vēlamais ar uh, iespējamo ir vairāk jāsaskaņo, lai mēs vienkārši pārstāt sapņot. Es domāju, ka mēs šo darbu varēsim paveikt līdz galam. Tas bija viss no manas puses un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies komisijas pārstāvēji. Thank you. Bet es no savas puses vēlējos piemetināt. Šis jautājums, kam ir pievērsusies komisija, protams, kvalitāte ir mūsu uzmanības degpunktā un par to esam runājuši jau pagātnē. Es pat tiešām ceru, ka varam ar komisiju sadarboties šajā uzdevumā. Iepriekšējais ziņojums, kas tika pieņemts iepriekšējā sasaukuma laikā, šķiet nav ticis ņemts vērā komisijas gaiteņos, kad viņi strādāja pie kvalitātes kritērijiem. Es ceru, ka jūs to labāk atspoguļosiet savā turpmākajā darbā, tas tiks labāk integrēts jūsu darbā, nekā tas ir bijis līdz šim. Un e, izcelsme, produkta izcelsme, par to ir runāts ļoti daudz, un tas ir patiešām no svāra, un to neizmanto tikai lauksaimnieki. Lauksaimniekiem, lauksaimnieki nav vienīgie ieguvēji, ieguvēji ir arī patērētāji, un viņi vēlas zināt, ko viņi īsti ēd, un viņi, piemēram, grib zināt, no kuras valsts šis produkts nāk. Tagad došu vārdu Žankarlos Kotam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Kvalitātes eh, lauksaimniecības produktu politika ļoti svarīgs jautājums, lai varētu sniegt korekti informāciju gan eh, patērētājiem informāciju par eh, preces veidu, lai varētu mēs nogarināt, garantēt to, ka Eiropa var iegādāties augsts kvalitātes produktus, kur nāk no dažādiem reģioniem. Līdz ar to ir arī jāinformē atbilstīgi patērētājs, lai viņš varētu veikt pamatot izvēli. Un es pateicos Marijas Petrei ziņojumu pār produktu kvalitāti ziņojums, kurš tika prezentēts februārī, un vēlētos arī jūs informēt par dažām problēmām. Un kvalitātes, produktu kvalitātes izcelsme ļoti svarīgs aspekts, jo šī izcelsmes norāda attiecībā uz izēvielām, varētu labāk sniegt plašāk un arī caurspīdīgāk informāciju patērētājiem. Ļoti svarīga informācija šim patērētājam, lai viņām būtu ļoti skaidra izvēle savus uh, ie, mm, izvēles laikā. Par geogrāfisko izcēlus, manuprāt, ir ļoti svarīgi saglabāt esošās programmas. Šo aizsargāto geogrāfisko izcelsmes norāda aizsargāto cilmas vietu nosaukumu un arī mm, informāciju par produktu specifiku kāds ir arī komisijas paziņojumā par eh, šo politiku lauksanīcības produktu kvalitātes jomā. Vajadzētu šīs vienotās aizsardzības sistēmas izveidei nozīmē to, ka ir jāatvieglo noteikumi un arī kontrole šiem izcelsmes nosaukumiem, un ir jābūt arī mazākai saiknei starp produktu un ražošanas reģionu. Manuprāt, kvalitātes politika ļoti būtiska reģiona attīstībai, un es piedāvātu pat stiprināt šo produktu kvalitātes aspektu, lai šī aizsardzība dzīves nosaukumi tiktu, izvēl, eh, tiktu izmantot obligātā veidā, un arī ir eh, jāstiprina to instrumentu izmantošana, kuru mērķis ir ekonomiski stiprināt šo izcelsmes vietu nosaukumu izmantošanu. Ir vajadzīga ne, ļoti konkrēta definīcija. Uh, arī par intelektuālo īpašumu, kam tad pieder šī geogrāfiskā izcelsmes nosaukuma. Ir arī jānāk klajā ar vadlīnijām par to, kā šī geogrāfiskās izcelsmes norādes ir jāizmanto. Analizējot, piemēram, sastāvdaļas, ka, sastāvdaļas kurām ir jābūt atspoguļotām pro, uz produktu mārķējumu, jāatvieglo sistēmu, jāvienkāršo tā, un vajadzētu ieviest varbūt nacionālo izcelsmes norādi, tādu es piedāvātu. Uh, lai varētu tādējādi izcelt mazos ražotājus, kuri ir īpaši svarīgi tieši nacionālā, lokālā līmenī. Aicinu kolēģis piedalīties šajās debatēs un arī informēt. Mums pirms komentāriem priekšsēdētājs paldies, ko te kungs, tā jau seši cilvēki vēlas izteikties. Un tūlīt vārds arī tiek dots Garsīs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlos pateikties eh, komisijas pārstāvei. Paldies arī Skota kungam eh, par sniegto informāciju. Šajā ziņojumā es nodaļu divas eh, daļas. Viena daļa - iekšējais darbs, kāds tiek veikts Eiropas Savienībā. Jautājums, piemēram, par izcēlesmes nosaukumiem Un otra sadaļa par to, kā sasniegt patērētāju. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz dažādu logotipu, un beigu beigās patērētājs īsti nevar norientēties. Tad šī ideja par vienkāršošanu ir lieliska un atbalstāma, bet vienkāršot nenozīmē padarīt vienādu. Un to es saku Kad mēs runājam par uh, aizsargāt geogrāfiskām izcelsmes norādēm, komisijas priekšlikums šai jomā nav īsti skaidrs par šīm aizsargātām geogrāfiskām izcelsmes norādēm. Kā mēs apvienosim šīs sistēmas un režīmus? Uh, es negribētu, lai mēs samazinātu dažu produktu kvalitātes tēlu, ja mēs samazinām prasības kvalitātes jomā. Jo kad mēs vēlamies vienkāršot lietas, tad mēs arī samazinām uh, prasību skaitu. Un samazinot prasības atkal, mēs uh, degradēsim uh, preces tēlu. Un vienkāršošana, kā jau es teicu, nav šī uh, vienādošana. Ir ļoti daudz un atšķirīgu jomu, piemēram, vīns un citi pārtikas uh, produkti, alkohola dzērieni. Un ja mēs samazinām prasības, mēs varam zaudēt šo preču raksturu lielumu un raksturojumu. Nevajadzētu atteikties no dažādu produktu specifikas, un kas attiecas uz tirgu. Tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem Oh. mejorar sobre todo la percepción del consumidor. Jāsaglabā esošais situācija. Un ir arī jānodrošina pieminotā šo produktu vērtība. Daži vēlas, lai Eiropas Savienība būtu tāds ārējs, ārēji iestāde institūcija, lai varētu rā, uh, nodrošināt šo izcelsmes vietu norāžu aizsardzību. Es nāku klajā priekšlikumu par kādas jaunas aģentūras izveidi. Es domāju, ka šis jautājums ir pretrunīgs, bet uh, var piekrist tam, ka aģentūra, kas pastāv, piemēram, pārtiks produktu nekaitīguma aģentūra, arī varētu pie, um, izmantot šīs jaunās kompetences, izmantot jau kādu esošo dienestu, lai labāk veicinātu šīs geogrāfiskās izcelsmes, labāk tās aizsargātu, lai arī būtu daudz lielāka redzamība par šīm norādēm, par certifikācijas schēmu. Uh, Komisija saka, ka tā iekļaus uh, ekoloģisko mārķējumu, mārķējumu par CO2 emisijām, mārķējumu arī ievies par, ieviesīs par dzīvnieku veselību. Es iekļautu certificētās izcēlesmes norāde. Protams, nepieciešams informācijas kampaņas. Tas mums visiem ir svarīgi. Arī jautājums, piemēram, par augļiem un dārzeņiem. Un šīs salīdzinājums man tiešām biedē, jo tas varētu radīt uh, diezgan lielu risku. Lauksaimnieki un arī lopkopji ir jau saskars ar daudz eh, problēmām šajā sakarā. Vajadzētu nu, zinām līdzsvaru starp dažādām sistēmām un schēmām. Un arī ekoloģiskajām vai bioloģiskajām marķējumam jābūt viena, vienai un tā pašam logotipam visam 27 dalībvalstīm. Paldies, prieks, saka priekšstādētājs. Nu, vēl ir arī citi cilvēki, kur vēlas izteikties, un lūdzu izsakieties lakoniski, Langis kundze. Paldies! Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Ko saka komisija? Komisija saka, ka, ka šīs tradicionālā specifika tiek uh, noteikti nacionālā līmenī, izmantojot arī tirdzniecības standārts. Un es esmu tiešām pārsteigta, ka uh, komisija to mums to saka. Tas taču ir bīstami. Ka šīs kvalitātes garantētais specifika tiks um, samazināta un tūkstošiem lauksaimnieku pašlaik no, no, no, no tādā nevajadījādā situācijā, jo Es gribētu iestāties par to, lai mēs saglabātu šo produktu kategoriju. Mēs runājam arī par piena tirgu, piena produktiem. Jūs sakāt, ka mēs vēlamies aizsargāt tos piensaimnieks, kuri savā la, eh, saimniecībā ražo savu sieru. Un to aizsargāt Eiropas līmenī. Es nevaru atbalstīt šo politiku Eiropas līmenī. Eh, mēs Un arī gribu norādīt to gan komisijas pārstāvē, gan arī referentam, ka mums ir jānodrošina Eiropas aizsardzība šiem produktiem. Paldies, Lāngas kundze, Dofman kungs un tad Falkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka šīs diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgas lauksaimniecības nākotnē Eiropā. Mēs runājam par piena kvotām, par uh, audzēšanas tiesībām un tā tālāk, bet uh, ko mēs varam īstenot, lai mūsu lauksaimnieki varētu būt konkurētspējīgi pasaules tirgos. Un tieši tādēļ mums vajadzētu kā galveno trumpu izmantot šos kvalitātes produktus. Es domāju, mums ir šī ēka jābūvē pareizi. Vēl divi komentāri. Es uzskatu, ka paši lauksaimnieki ir jāiesaista šajā dialogā. Daudzi no produktiem ir pārstrādes procesā iegūti produkti un vajadzētu uzmanīties, lai mēs nenonāktu tādās uh, problēmās, ka, piemēram, pārstrādātāji paņem to lielāko naudu un uh, lauksaimnieki un patērētāji nav ieguvēji. Uh, Protams, ka bieži vien uh, izēvielas ir dārgākas nekā pārstrādāts produkts, un mums vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai pievienoto vērtību varētu baudīt arī lauksaimnieki, nevis uh, lai tā paliktu citā vietā. Un jārunā arī par izēvielas piesaistu konkrētam apgabalam, jo. Ja mēs to nepanāksim, tad beigās lauksaimnieks būs tikai zaudētājs. Un otram kārtām. Uh, par to mēs jau šajā priekšpusdienā apspriedāmies, ja mēs runājam par kontroli. Ja komisija neko nevēlas par to dzirdēt un zināt, un produkti ar geogrāfiskajām un izcelsmes norādēm, ja mēs nevēlamies nekādu kontroli, tad mēs neko nepanāksim. Un tādēļ mums ir eh, jābūt politiskām pārdomām, ko tad varam īstenot, lai mēs eh, nepārkāptu brīvā tirgus likumus, bet tas ir eh, mūsu galvenais uzdevums, ja mēs vēlamies radīt kārtību sektorā. Paldies! Grazie, Dofman. Stefan Lef. Paldies! Lefelkungs. Un pēc tam tā bāžīkungs. Es gribētu pateikt pavisam skaidri, kāda ir mērķi, un es katrā ziņā piekrītu referentam. Komisija vienmēr vēlas vienkāršot, tas ir loģiski. Protams, komisijai jātiek galā ar ļoti daudziem sarežģītiem jautājumiem, bet šāda veida situācijās ir vairāka līmeņa. Vispirms ir tas, kas ir saistīts uh, ar um, produktu saistību ar attiecīgo teritoriju. Tālāk tas, kas ir saistīts ar uh, lauksaimniecības produktu un šo te specifikāciju. Un visbeidzot, ir e, jautājums, kas ir saistīts ar normām, kuras mēs uzliekam lauksaimniekiem e, Eiropas Savienības līmenī. Tā tad ir, šīs, e, ir šie trīs līmeņi. Un mēs nevaram vienkāršot un atteikties no kādu no tiem uh, Proti, lauksaimniecībā nevar būt tikai preču zīmes, bet ir jābūt arī zīmēm, kas ir un marķējumam, kas ir saistīts ar attiecīgajām teritorijām un izcēlesmi. Un šajā ziņojumā mēs noteikti iesniegsim attiecīgos grozījumus. Es domāju, ka tas ir galvenā, tā ir galvenā pievienotā vērtība. Un es gribētu teikt arī, ka Eiropā ir vairāk lauksaimniecības zem nekā ASV. Un un tā ir mazāk pievienot tās vērtības. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka mums neizdodas eh, iz, pie, radīt šo pievienoto vērtību, jo mēs eh, segmentējam eh, attiecīgo tirgu. Un tos noteikti vēlētos arī iekļaut šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Tagad mm, tevā, Džīkungam, vārds. Cienījamie kolēģi, tas ir ļoti svarīgs jautājums kopēja lauksaimniecības politikai, jo caurskatāmība, informācija patērētājiem tas ir svarīgākais jautājums. Tas ir pats par sevi saprotams. Un man, diemžēl, eh, ir bažas, ka vairāk kolēģi jauc vairākas lietas. Tātad no vienas puses mums ir vajadzīgi, vajadzīgs vairāk kopienas līmeņa elementu, kas attiecas uz šiem uh, Uh, logo šiem marķējumiem, piemēram, ekoloģiskās lauksaimniecības ziņā, jo ir tik daudz dažādu marķējumu veidu Eiropas Savienības līmenī, ka tas viss rada šķēršļus uh, bioloģiskas jeb ekoloģiskas produkcijas uh, komercializēšanai. Tātad mēs nevaram jaukt vairākas lietas. Nu viens puses mums ir vairāk kopien, dažādu kopienas līmeņu marķējumu, no otras puses ir vairāk tradicionālo ir geogrāfisks izcēlesmes marķējumu. Tātad mums ir vair, vai nepieciešams vairāk norādes uz tradicionāls produkcijas produktiem un Mums ir nepieciešams arī vairāk marķējuma pārstrādātai produkcijai. Tas ir skaidrs. Tad es gribētu piedāvāt vairāk kopienas līmeņa norāžu un vairāk geogrāfiskas izcelsmes norāžu, kas būtu skaidrākas un saprotamākas patērētājiem, lai patērētāji varētu saprast, kāda ir attiecīgās produkcijas izcelsme. Un te nav nekāda Un tātad te no vienas puses ir eh, zināms pretruns, jo no vienas puses mēs cenšamies vienkāršot sistēmu, bet no otras puses mēs cenšamies dot vairāk korektas, uzticams informācijas patērētēm. Skaidrs, ka mums jācenšas atrast līdzsvaru eh, starp šiem abiem mērķiem, proti eh, no vienas puses vienkāršok un no otras puses sniegt uzticamu informāciju patērētājiem, tā piemēram informāciju par geogrāfisko izcelsmi un izcelsmi vispārīgi. Paldies! Paldies Tabažīkungam. Dantēts kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jūs atsaucāties uz šā rīta sanāksmi, kurā um, bija iesaistīti vairāk nekā simts pārstāvji, mm, kuri ražo produkciju saskaņā ar izcelsmes norādēm, geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Es domāju, ka šorīt eh, tika pieminēts eh, viens eh, aspekts, proti nodarbinātība, kas ir saistīta ar šiem specifiskiem produktiem. Uz simts eh, tūkstošiem kilogramu piena nozare nodarbina 0,76 vienības strādājošo, kas attiecas uz uh, siera ar attiecīgo geogrāfisko norādi. Me, šis rādītājs ir 2,1 vienība un aitu siera gadījumā tas ir uh, aptuveni septiņas vienības. Tātad runa ir par veselu reģionu ekonomiju, ekonomiku, kas uh, tiek nodarbināta un uzturēta šādā veidā. nevajadzētu to visu nonivelēt uz vienkārši produkcijas eh, sanitārās kvalitātes jautājumiem. Un es gribētu arī uzsvērt, ka ļoti bieži produkcija, kura ir kvalitātes marķējums, tiek eh, ražota reģionos, kur cilvēki gadiem ilgi ir cīnījušies par to, lai atrastu risinājumu, kas ļauj viņiem saglabāt ražošanu attiecīgajā reģionā. Un to arī izdevies panākt gadu laikā. Šī produkcija ir ieguvusi savu slavu, un tas nav gluži vienkārši veiksmes jautājums, tā, tā tomēr, tas tomēr ir uzticības jautājums starp ražotāju un patērētāju. Un šī uzticība, protams, ir, tā ir jābūt skaidrai, mūsu mērķis ir to garantēt, bet mums bez šābām ir jāpadomā arī par darba spēku, un mums ir jācenšas padomāt par to, kā mēs globālākā mērogā varētu uh, paturēt spēkā šos kvalitātes rādītājs. Un te mums jau īpaši būtu jādomā par produkciju, kas ierodas mūsu teritorijā no citiem kontinentiem. Uh, šīs zināšanas, šī pievienotā vērtība mums ir jācenšas to saglabāt, un mums ir jācenšas saglabāt arī darba vietas, uh, kuras nevajadzētu pārvietot citur. Paldies! Sigērska kungs tagad, un pēc tam Polsen kungs. Paldies! Ja mēs runājam par kvalitātes sistēmām, geogrāfiskajām norādēm, izcelsmes norādēm, protams, vietējām kopienām tas ir ārkārtīgi būtiski. Un šeit mēs runājam par attīstības kapacitāti konkrētā reģionā. Un tādēļ ir saprotams, ka šādu produktu atļaujas bieži vien prasa vairākus gadus. Tie ir produkti, kam jau ir konkrēta slava. Uh, Un es nesaprotu, kādēļ tas prasa tik daudzus gadus, lai šādu produktu tiktu pieļaut, lai varētu sākt to ražošanu. Tālāk ir uh, specifiski produkti, kas tiek pārdoti tādā mazā ierobežotā tirgu, tie var būt ļoti populāri produkti. Dažreiz tiem ir arī vēsturiskā dimensija, tie ir pazīstami jau no seniem laikiem. Un uh, Ja mēs runājam par uh, tādiem kā pusfabrikātiem, šeit rodas sarežģījumi, ja mēs nezinām, kurā reģionā tie ir ražoti. Tālāk mēs vēlamies samazināt produkcijas intensitāti, piemēram, piena govīm atļaut ganīties tikai zaļās pļavās. Un tas ietekmētu arī cenas. Tātad eh, cena pienam sadardzinātos. Mums ir jāpiedāvā lauksaimniekiem šāds iespējas, un tās ir jāveicina. Uh, lai būtu jauna tāda attīstības bāze. Pārtiks produktu ražošana. Izmantojot mazāk pesticīdu mēslojumu, ir iespēja paaugstināt ieņēmumus. Un tad produkcijas uh, apjoma varētu būt mazāk, ņemot vērā efektivitāti. Ir jāparūpējas par caurskatāmību un uh, izcēlesmes uh, norādēm ir jābūt sistematizētām. Paldies! E Paldies, Paltenkungs, pēc tām Lainkungs. Paldies! Un kvalitātes iedziens ir sarežģīts, jo desmit gadus atpakaļ mēs uzsākām darbu Eiropas parlamentā, lai nodrošinātu nekaitīgus un drošus pārtiks produktus. Protams, ka kvalitātes jēdziens ļoti svarīgs un bieži Kad es tiekos ar vēlētājiem, viņi man saka, ka viņi vēlas redzēt tādu e, e, mārķiem, kur tiek norādīts, um, kur ir norādījumi uz dzīvnieku izmantošanu. Mēs neesam. Mm, Tagad mm. esam runājuši par tādiem marķējumiem, kādi nepieciešami pilsoņiem. Cilvēki kā es, kur dzīvo Skandināvijas ziemeļos, er mežos, zina, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir ļoti mazas un ka mēs ražojam tradicionālus produktus. Mēs šeit nerunājam par lielām lauksaimniecības saimniecībām, kuras ražo ļoti daudz pārtiks produktu rūpniecības līmenī. Mēs runājam par mazām saimniecībām. Es runāju par maziem lauksaimniekiem, kuri ražo savus kāzas sieru, Zviedrijas dienvidos ir īpaša sīļķe, kas tiek ražota vietējā līmenī. Tie ir īpaši mm, pārtikas produkti, kuriem vajadzētu īpašu mm, marķējumu, kur tik norādīts tradicionāls pār, pārtikas produkts. Uh, Domāju, ka ir nepieciešams definēt preces, produktus, kuriem būtu nepieciešama šāda norāde. Manuprāt, mums ir jāaizsargā tieši šīs mazās saimniecības, kas citas starpā, kā jau es teicu, ražo dažādus uh, mazus sierus. Mums ir jāaizsargā mūsu produkcija, vietējā produkcija. Lajenkungs un tad Nikolson, Nikolson kungs. Yeah, that's one no. Thank you, uh, Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos arī pateikties par šīm debatēm. Produktu kvalitāte ir ļoti svarīgs jautājums, jo īpaši mazajam uh, vietai kā Skotijai, kur arī mēs izmantojam dažādas izcelsmes norādes. Arī vēlamies aizsargāt geogrāfiski gan skotu uh, lielopgaļu un tam līdzīgi, kur arī ir sasniegusi daudz dažādas balvas un arī ir uh, cenas pieaugušas, un šīs cenas saņem arī ražotāji, jo īpaši skotu li, uh, lopkopji. Arī ieviešam arī certifikācijas schēmu Skotijā un arī mm, esam guvuši labumu, lai mums būtu labāka piekļuva mazumtirgiem un lai arī patērētāji varētu būt informēti par mm, standartiem, kā tiek īstenot Skotijas um, saimniecībās. Man ir bāžas par šīs sistēmas vienkāršošanu, ka tiktu apvienot geogrāfiskā certifikācija. Uh, geogrāfiskās izcelsmes certifikācijas sistēmas tiktu apvienots vienā, un es tiešām nu, nebūtu īsti pozitīvs par šo. Es gribētu, lai mēs būtu droši, ka šajā vienkāršošanas sistēmā mēs nezaudējam dažādas um, tradicionālās un vietējās īpatnības. Var uz, teikt to, ka ir mēģinājumi arī izveidot certifikācijas schēmas un tiks izmantots vadlīnijas labāk nekā regulējums. Un, um, manuprāt, tas ir daudz, sap, tā ir daudz saprātīgāk pieeja, jo nu, regulējums mums galīgi nav nepieciešams šajā jomā. Un vadlīnijas, manuprāt, ir ļoti labs risinājums. Un visbeidzot, šī uh, saimniecības vieta par šiem izcēl, par ražošanas vietu norādēm, bet tam būtu iebildes par to, kā mēs pārējām no šī uh, sākotnējā produktu uz pārstrādāto produktu. Tas var radīt liels izmaksas, uh, kā var redzēt dažādas regulēm papildinājumus. Varētu sistēmai tas maksā daudz vairāk. Tas ir ļoti labi, ka mēs paplašinām produktu skaitu, kur mēs varam iekļaut šajā ražošanas vietā, bet man ir tiešām nopietnas iebildes par to, cik tālu mēs varam iet un vai mēs to tiešām varam piemērot pārstrādātiem produktiem. Būs ļoti grūti um, progresēt šajā virzienā un gribētu paplašināt šo aptvērumu var atbalstīt dažas komisijas arī iecers, par, bet par geogrāfisko šo eh, teritoriju. Es gribētu būt pārliecināts eh, par to, cik lielā mērā eh, tiks aizsargāts nu, vietējās īpatnības specifika. Paldies, priekšsēdi. Paldies, Džeims Nikolson, pēc tam Žozebavē. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Šīs ir ļoti interesants diskusijas, un esmu ļoti priecīgs, ka mums ir iespējas izteikties. Manuprāt, izcēlesmes norāda ļaus patērētam labāk izvēlēties, un tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs neizveidojam sistēmu, es neteikšu tādu uniformu sistēmu, bet sistēmu, kas uh, ir uh, konsekventi visā Eiropā, tad lielveikali darīs to mūsu vietā. Un ar, īstenojot dažādus uh, standārdus dažādās dalību valstīs, un tas iespējams varētu novest pie daudz dažādām problēmām. Mums ir jābūt drošiem par konkrētiem principiem, par geogrāfiskām norādēm, kā jau teica iepriekšējais runātājs, tās ir ļoti svarīgas Un domāju, šajās diskusijās mums daudz būs par to jārunā, jo viss šī kontrole. Tas jau arī viss būs tieši par šo jautājumu, bet jums ir jāizmanto šis instruments mūsu rīku kastē, lai mēs tiešām varētu nu, tā iegūt Mums vajadzētu novērst, lai tas, būtu kārtē, lai tas nebūtu kārtējais birokrātiskais sloks, kas tikai radītu vēl lielāku birokrātiju un regulējumu noteikumus, un tas tikai vēl vairāk mobilizē, um, um, paralizēs industriju, nevis uh, ļaus tā rīkoties. Mēs, protams, varam iet šajā virzienā, bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem un jābūt elastīgiem, jo dažos reģionos var radīties dažādas grūtības. Uh, Mums ir nepieciešama elastība, lai nodrošinātu to, ka, ka visi varētu būt ieguvēji. Es vairāk to redzu, kā kontroli, kontrolēt importu ārpus Eiropas Savienības, nevis, ie, iekš, uh, nevis pašā Savienībā. Tādai, jā, tādam jābūt galvenajam ieguvumam. Žozeba Veludzu? Jā, es vēlētos iesaistīties šajās diskusijās. Es esmu no reģiona, kurā ir pirmā aizsargātās cilmas eh, nosaukums, jo proti runa ir par Rokforu, kas tika izveidots 1905. Eh, gadā kā aizsargāts cilmas nosaukumu. Un Eiropas Savienības izveidošana ir eh, veicinājusi to, ka šie te nacionālie, jeb dalībvalstu izcelsmes norādes kļūst par Eiropas Savienības izcelsmes norādēm. Un te ir diezgan interesants faktors, proti, ka šis AOP, jeb aizsargāts cilmas nosaukums, ir nosaukums, kas ņems e, vērā arī šo te specifikāciju, kur veicina ražotājs, un tas neparādījās pirmajā nacionālās, jeb dalībās līmeņa izcēlas nosaukumā. Tātad jāsaka, ka Eiropa ir atļāvusi uzlabot kvalitatīvi to, kas ir šis te izcēlesmes nosaukums. Tas ir pirmais faktors. Otrs faktors svarīgi ir tas, ka mums ir gan teritorija, gan ražotājs, gan attiecīgās produkcijas specifikācija, bet svarīgi no otras puses ir arī aizsargā to visu. Un to sakot, mums ir jāpatur uh, prātā tas, ka mēs nevaram to visu sajaukt ar aizsargāts geogrāfiskās izcelsmes norādi, kas savukārt ir tikai specifikācija, kas attiec uz galu produktu, bet neņem vērā reģionu, kurā produkcija ir ražo, ražota. Līdz ar to ir iespējams, ka ir piemēram eh, bajonas gaļa, kas tiek iegūta izmantojot cūgaļu, kas iegūt no uh, Uh, attiecīgi produkcijas, kas audzētu Dānijā vai Korsikā. Un es domāju, ka arī uh, bioloģiskās lauksaimniecības jomā mēs esam redzējuši, ka pēdējā laikā pieņemtais regulējums rada problēmas. Jo rodas jautājums par to, kas tik tiešām ir ekoloģiskā produkcija, jo vairs nav saiknes ar attiecīgo teritoriju. Un Uh, attiecīgi rūpniecības pārstāvi varēs izmantot to savā labā. Paldies! Es pilnībā piekrītu uh, Jose Bovē, jo es nepiekrītu uh, Jose Bovē, jo man šķiet, ka pirmais no, izcēlums nosaukums drīzāk ir pārmasieram, nevis rokforam, saka priekšsēdētājs. Nē, pirmais bija vīns no Dorāns reģiona 768. gadā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Mēs varam šeit eh, sākt tādu lielīšanos, un jau iepriekšējā sasaukuma laikā mēs to pieredzējām, par to diskutējām, un Mihails Ēdners, kas diemžēl eh, vairs nav ievēlēts Eiropas parlamentā, toreiz stāstīja, kad, piemēram, cūgaļa no Bavārijas eh, vai citas Vācijas vietas kļūst par Dienvidu Tiroles speķi, un Lulingas kundze teica, eh, ka viņa, viņa bieži devās uz Dienvidu Tirolu, viņa teica, viņa tur ir redzējusi ļoti daudzās vietās Dienvidu Tirolas speķi, bet nevienu cūku fermu, un izrādījās, ka šis speķis tiek ražots Vācijā. Mums äh, vajadzētu būt patiešām uzmanīgiem, un es vēlējos äh, piekrist Nikolsonu kungam, vajadzētu izvairīties no jaunas birokrātijas radīšanas. Ir jāstabilizē esošās procedūras, un ražotājiem ir jāatvieglo darbs un dzīve. Manā reģionā es nāku no Bavārijas, no reģiona, kas atrodas ar Regensburgu un Čehijas republiku un ir ļoti daudz dīķu šajā apgabalā, un tur uh, ražotāji audzē karpas. Un tas ir ļoti, tā ir ļoti gara procedūra. Mēs arī panācām, ka tas ir aizsargāts cilmas nosaukums, Un eh, uz eh, šīm karpām tad arī parādās izcelsmes logo. Protams, mēs varētu atvieglot dzīvi, nevajadzētu radīt pa, pārliecīgu birokrātiju. Protams, ir jāaizsargā produkti, kas radušies Eiropas Savienībā, bet jādara tas bez papildus birokrātiskās logas. Paldies! Grazie, Albert, grazie a tutti quanti par questo interesanti. Liels paldies, paldies Albertam, paldies visiem pārējiem par piedalīšanos interesantās debatēs. Un ceru, ka komisija to ņems pie sirds, ņems vērā mūsu izteikums un vēlējos vaicāt Skotas kungam, vai viņš vēlētos kaut ko piemetināt. Pirms pievērsties nākamajam darbkārtības punktam. Priekšsēdētāji, es ar lielu uzmanību uzklausīju kolēģis, un es domāju, ka mums kopā izdosies sagatavot dokumentu, kas būs pieņemams visiem. Bet ir skaidrs, ka daudzos gadījumos ir nepieciešams marķējums tai produkcijai, kur mēs neražojam, jo mēs zinām, kā tas patiesībā ir. Ļoti bieži mums nāks patērēt pārtiks produktus eh, pārsādātā veidā vai eh, ēdnīcās, kur mēs nevaram ieraudzīt šos te marķējumu norādes. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies visiem, un tagad pievērsīsimies pēdējām punktām darba kārtībā, proti septītais punkts - uzstāšanās par politikas departamenta B darbību. Kā jūs zināt, mūsu komitejai palīdz administratīvā nodaļa, kas ir uh, politikas departaments B, kas nodarbojas ar struktūrālo un kohēzijas politiku. Runa ir par speciālistiem, kuri veic izpēt lauksaimniecības nozarē, uh, un pateicoties dažādām darba grupām cenšas apkopot visu nepieciešamo informāciju, kas tālāk kalpo um, par pamatu darbam mūsu komitejā. Visi eh, pētījumi, kurus jūs redzat un kas ir publicēti dažādās valodās un kas ir ļoti svarīgi mūsu darbam, tiek sagatavot attiecīgi šajā te departamentā. Runa ir par jautājumiem, kurus ir jāanalizē detalizēti un līdz ar to mūsu rīcībā, pateicoties šim departamentam, ir nepieciešamā informācija. Šodien mūsu vidū ir šī departamenta direktors Mārtiņš Kungs, kuram es arī nekavējoties došu vārdu. Viņš mums iepazīstinās ar departamentu darbu un viņš mums arī um, paskaidros, kā mēs savā darbā, savos ziņojumos varam izmantot um, šī departamenta sagatavoto darbu. Lūdzu, Mārtiņēs vārds jums vārds, uh, Mārtiņēs kungs jums vārds. Paldies! Es vēlos vispirms pateikties jums par šo iespēju iepazīstināt jūs ar departamentu darbu, departamentu, kas uh, strādā jūsu labā. Ehm, šobrīd mēs jau esam šīs sanāksmes beigās, un pirms es dodu vārdu saviem kolēģiem, kurš sniegs varbūt eh, detalizētāku informāciju, es domāju, ka mēs varētu vispirms izmantot šo iespēju un ehm, iepazīstināt jūs ar mūsu darbu. Es nezinu, vai visi jaunie deputāti zina to, ka 2004. gadā parlaments nolēma eh, reformēt administratīvās palīdzības eh, nodaļu un sagatavot tad tiešās palīdzības eh, nodaļu, kas ir sekretariāts, un no otras puses izveidot departamentus, kas nodarbojas ar pētniecību un cenšas sagatavot dokumentālu informāciju atbalstu jums jūsu darbā. Eh, tolaik tika domāts par likumdošanas darba kvalitāti, jo jūs saprotat, ka eh, parlamentārais darbs eh, kļūst par diezgan tehnisku darbu eh, dažos līmeņos, un līdz ar to ir nepieciešams atbalsts un informācija par um, jaunāko informāciju, kas ir pieejama speciālistiem mūsu, in, mūsu institūcijā un citviet. Šajā nolūkā parlaments izdomāja integrēt pētniecības nodaļu šajā te tiešā atbalsta nodaļā. Uh, un vienlaikus tika nolemts arī atvēlēt budžeta līdzekļus, lai finansētu mm, pētījumus, kas tiek sagatavoti ārpus eh, šīs institūcijas. Un tāpat arī ir sagat, eh, tika paredzēts budžets, eh, lai atbalsta, atbalstītu tīri administratīvu šo darbu un atbalstīt tās vienības, kas darbojas departamenta pakļautībā un kas savukārt palīdz jūsu komitejām tiešā veidā. Es varu personīgi teikt, ka šīs te politikas departamenta un struktūrālās politikas un kohēzijas politikas departamenta direktors es sadarbojos ar piecām komitejām um, - zivsēmniecība, transports, reģionāla komiteja un arī lauksēmniecības komiteja. Manā uh, atbildībā ir tieši koordinēt uh, darbu uh, lai mūsu departaments varētu jums palīdzēt jūsu darbā. Ir ļoti svarīgs faktors. Šobrīd mēs cenšamies atbildēt uz specifiskiem pasūtījumiem, kuri tiek izteikti no komiteju puses. Mūsu departaments nenodarbojas ar uh, akadēmisku pētniecisko darbu, bet mēs drīzāk strādājām pie politiskiem un institucionāliem jautājumiem. Uh, Eh, kuri nāk kā prasības no jūsu puses. Tātad mēs sagatavojam atbalsta dokumentus, pastoties eh, uz jūsu pieprasījumu. Es gribētu teikt vienu lietu pavisam skaidru, jo īpaši vēršoties pie jaunajiem deputātiem. Nedomājiet, ka politikas departamenta eh, darbs ir atrisināt vai pieņemt lēmums Nē, tas ir, jums, tas ir jādara jums. Jūs izdarat politiskos secinājumus, jūs arī um, uh, attiecīgi interpretējat uh, to visu reālos politikas instrumentos. Mēs sagatavojam instrumentus, kas uh, ir kā pienesums jūsu debatēs. Tātad mūsu kolēģi uh, departamentā tikai sagatavo augsni, un jūs savukārt nolemjat, kādi ir politiskie un institucionālie mērķi, jūs cenšaties īstenot savas politikas, un jūs cenšaties ievērot savu politisko grafiku. Un mūsu mērķis ir nodrošināt politisko neatkarību, kvalitāti un arī institucionālo lojalitāti. Jūs zinat, ka šobrīd internetā var atrast jeb kāda veida informāciju, bet mēs cenšamies strādāt metodoloģiski un cenšamies piegādāt kvalitatīvu informāciju, lai jūs eh, saņemtu informāciju, kura ir politiski neitrāla. Es kā šī departamenta direktors esmu atbildīgs arī par finansiālās pārvaldības jautājumiem, un tas nav maz svarīgi. Mums ir piešķiet finanšu līdzekļi, kur ir jāpārvalda, un mēs noslēdzam līgums. Uh, Olivēra Umskunds, kas ir uh, un Alvers Mesots, kas ir mūsu e, lauksaimniecības eksperts jūs informēs sīkāk par to, kā darbojas attiecīgās nodaļas eh, mūsu departamentā. Bet es eh, raugos uz to, kā tiek parakstīti šie līgumi, jo mēs nos, es noslēdzu līgumus un es arī pārvaldu finanšu līdzekļus, un es esmu arī atbildīgs eh, revīzijas palātas priekšā un administratīvās inspekcijas priekšā. Uh, Tātad mēs cenšamies nodrošināt praktisku un efektīvu atbalstu. Un visbeidzot, pavisam īsi pirms es dodu vārdu saviem kolēģiem, Geralds Dāls, kas ir sekretariāta atbildēts, un Oliveiras kundze, un Avars Masots, un arī es pats. Mēs, protams, visi esam jūsu rīcībā ne tikai šodien, bet arī turpmāk lai nodrošinātu to, ka jūs saņemat nepieciešamos atbalsta dokumentus. Un visbeidzot, priekšsēdētāji kungs, jūs nezināt, cik ļoti mani līdzstrādnieki priecājas uh, par šo iespēju uh, sniegt jums informāciju, jo jūs zinat, ka uh, ļoti reti ir šāda iespēja ierēģiem tieši uzrunāt komitejas, kurās, kur labā mēs strādājam. Paldies, priekšsēdētāji! Merci. Bon. Paldies!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 Tad ir problēma. Tehniskā ekspertīze viena lieta ir pētniecība, un, kas tiek veikta iekš, iekšējā līmenī, un no otras puses ir ārējie dokumenti, kurus realizē universitāšu eksperti, un tad viņus izvēlās vai nu veicot konkursus, vai arī eh, slēdzot uh, līgumus kādu sarunu rezultātā. Un tad um, šis process notiek vairākās līmenī, ārējā līmenī. Mums ir ārējie rīki, veicam uh, ieteikmes. Novērtējumi ir arī darba grupas un ir arī ekspertu paneļi. Lai runātu par ļoti svarīgiem jautājumiem, piemēram, lauksaimniecības jautājumiem. Visi šie ārējie instrumenti tiek finansēti no budžeta, par kuru runāja man kolēģis. Un arī reiz, eh, ņemot vērā spēkā esošos līguma noteikums un paralēli ir pieejami arī iekšējie instrumenti, iekšējie notas, kuras izstrādā parlamenta personas, tiek veikts arī dokumentā pētni, dokumentu pētniecība. Piemēram, pētniecības, eh, pētījumi, kā tiek publicēta ASV universitātēs, vai arī tiek apkopoti dažādu pazīstamu um, eh, eh, žurnāla raksti, kurus mēs varam regulāri jums nosūtot vai no rēpasta vai uh, vēstures starpniecību. Un tad ir arī ļoti svarīga informācija tieši par uh, tehniski vairākiem rādītājiem, kurus publicējam katru gadu. Sešās valodās arī ir pieejams drukātā veidā un arī uh, elektroniskā veidā pie, pieejams elektroniski. Un šīs uh, tehniskie apskati arī tiek izstrādāt periodiski. Kā? Kā pirmsīt, lai tematiskais departaments e, izstrādāt kādu projektu? Uh, Eh, šis departaments strādā pēc tam, ka tiek veikts konkrēti parlamentārs komitejas prasība, parlamentārā komiteja vai nu priekšsēdētājs vai koordinators. Tad ir arī mm, priekšsēdētāju komiteja, parlamenta ģenerāla sekretariāta kabinets vai parlamenta ģenerāla sekretariāta ir vienīgie, vienīgais iestādes, kuras var mums lūgt nākt klajā ar kādu pētījumu. Par budžetu runājot, ārējiem pētījumiem ļoti pozitīva attīstība ir bijusi līdz 8. gadam, 2009. gadā. Budžets ir samazinājies, tas ir skaidrojums ar likuma izmaiņām. 2008. gadā budžets gandrīz sasniedz 400 tūkstošus eiro, lauksaimniecībai 2009. gadā 250 tūkstoši eiro. Un šim gadam mēs arī jau 214 tūkstoši paredzēti, un arī ir pēc prezidenta konferences varētu izdarīt arī 58 tūkstoši, ja jūs gribat Un tad par pētniecības sarakstu te ir tāds neliels uzskatas līdzeklis. Nāsam, esam nākuši klāt ar trim ārējiem uh, pētījumiem, citas starpā par ietekmes novērtējumu par lauksaimniecības tirgu Eiropā un tam līdzīgi. Un arī iepriekšējās uh, parlamenta mandātā lauksaimniecības komiteja mums pieprasīja nāklājā ar pētījumu, pirmais pētījums par jauniem vienotiem maksājumu modeļiem pēc 13. gada un otrs pētījums par demogrāfisko samazinājumu lauku zonās un arī par putnkopība. Un arī pēt, uh, novembrī nāksim klajā ar šiem pētījumiem. Un arī ir eh, iekšējā nota, kas tiks iz, izdalīta tuvāko nedēļu laikā par Lisabonas līguma ietekmi un arī par KLP pēc 2013. gada. Tematē, tematiskā departamenta mērķis ir nāklājā ar kvalitatīvu ekspertīzi lai atbalstītu jūs politisko darbību, lai jums arī palīdzētu atbildēt uz izaicinājumiem saistībā ar KP un arī koplēmuma īstenošana, kā tas paredzēts ar Lisabonas līgumā, arī koplēmuma procedūra arī lauksaimniecības jomā, liels izmaiņas. Finalement, bon, tu... Un visbeidzot, uh, tehniskā departamenta dokumenti ir pieejami vai drukātā vai elektroniskā versijā. Šeit redzat attēlā arī adreses un ir arī uh, newsletter, kas tiek nosūtīts uh, dalībniekiem, un arī šeit ir mājaslapa uh, jūsu rīcībā. Paldies! par jūsu uzmanību. Tagad uh, Rūmas kundzei vārds. Lielas paldies. Uh, priekšsēdētāji kungs, cienījamo deputātu, dāmas un kungs, es pavisam īsi noslēgumā vēlētos uzsvērt dažus aspektus, ar kuriem jūs jau tikāt iepazīstināt. Uh, tik tiešām pētniecības nodaļas un mūsu departamenta nodaļas darbs palīdz parlamenta komitejām likumdošanas darbā. Mūsu departaments jau ir veicis simtiem dažādus pētījumus gan lauksaimniecības, gan kultūras, gan zivsaimniecības, gan transporta, gan reģionālās attīstības jomā 142 pētījumi, 160 eh, īsie dokumenti, 8 darba grupas un tad tas viss tikai lauksaimniecības komitejai. Un es te nemaz nepieminu šos te tehniskos dokumentus, kurus mēs sagatavojam pēc iespējas biežāk. Jebkura prasība, kuru mēs saņemam no jūsu komitejas, uh, tiek pieņemta un to ir uh, iespējams apmienāt, tāpēc, ka mēs cieši sadarbojamies ar jūsu komitejas sekretariātu. Es gribētu vēlreiz vērst jūsu uzmanību uz to, ka budžets, uh, jums, jūs rīcībā vēl ir eh, budžeta līdzekļi 59 uh, tūkstošu apmērā, kas attiecas uz 2010. gadu, tad budžets iespējams būs tādā pašā apmērā kā 2008. gadā, tātad tie ir 400 tūkstoši eiro. Es gribētu uzsvērt to, uh, ka būtu jāiesniedz šīs prasības pēc iespējas ātrāk. Tās ir jāiesniedz koordinatoriem un mūsu eh, departaments, jo ātrāk viņš saņem jūsu prasību, jo ātrāk mēs varam pievērsties darbām, uzsākt pētījums un jo labāk līdz ar to ir attiecīgās ekspertīzes kvalitāte gala rezultātā šiem pētījumiem, kurus mēs varam jums sniegt. Un visbeidzot, es gribētu atkārtot, ka esmu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Pirms es dodu vārdu kolēģiem, kur vēlētos jums uzdot jautājumu, es gribētu pateikties direktoram Oliverezam Martineskungam, arī Mansam Martī un uh, Olivera Gamskundzei. Jo jūs teiktais tik tiešām ir ļoti svarīgs. Es jau zināju, ka jūsu departaments uh, sagatavo šādu veidu pētījumus, un, protams, ka ar koplēmumu procedūru viss mainīsies. Tāpēc es gribētu aicināt koordinātors no politiskajām grupām izmantot šo iespēju, jo arvien vairāk lēmumu, kurus mēs pieņemsim, arvien vairāk lēmumu būs jāpamato ar tehniskiem, statistiskiem datiem un e, cita veida pētījumiem. Tāpēc es domāju, šis departaments ar savu darbu mums noteikti var palīdzēt. Komisija tātad e, turpmāk mūs iepazīstinās ar e, likumdošanas iniciatīvām, un mums būs ne tikai jāsniedz savus viedokļus, bet mums būs jāpiedalās arī lēmumu pieņemšanā, un tāpēc jūsu atbalsts būs jo īpaši svarīgs. Pateicos jums jau šobrīd par jūsu sniegto atbalstu, un jau sākot no rītdienas, kad ir paredzēta koordinātoru sanāksmes, mēs noteikti padomāsim par to, kā izmantot šos budžetā paredzētos līdzekļus. Tagad vārds Santos kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es saprotu, ka mēs tūlīt beigsim savu sanāksmi, bet es nevarēju atturēties no izteikšanās. Man patiešām ir jāuzsaka šī komanda, kas ir devusi tik daudz atbalsta. Protams, es neesmu uh, tik daudz ar viņu darbu saskāries, man nav tik liela pieredze, bet es vēlējos pateikt, ka es nevarētu veikt tik izcilu darbu kā parlamentārietis, ja nevarētu paļauties uz šo ļoti profesionālo komandu. Un es vēlējos to pateikt mūsu jaunajiem kolēģiem. Tā ir patiešām nozīmīga darba daļa, ko šie kolēģi veids, un es domāju, ka zināmā mērā man ir privilēģijas ka varu rēķināties ar viņu atbalstu, un es ceru, ka viņi tikpat izcilā līmenī turpinās darboties arī turpmāk. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies! Vai kāds vēl vēlas izteikties, Kristīna? Uh, paldies, es arī vēlējos jums pateikties par veiksmīgo darbu. Man ir ļoti tehnisks jautājums tie deputāti, kas nepiedar pie politiskajām grupām, īstenībā ir uh, tādi kā atstumtie, viņi bieži vien nevar piedalīties ļoti daudzas aktivitātēs. Varbūt, ka jūs varētu savu darbu vairāk publiskot, ņemot vērā eh, to, ka ir deputāti, kas nepiedara nevienai politiskai grupai, kā viņi labāk varētu iepazīties ar jūsu pakalpojumiem. Mēs nevēlamies, lai tas paliek noslēpums, mēs vēlamies, lai jūs veiktā ekspertīze un eh, radītās iespējas būtu pieejams arī mums what, what options are available. So that would be the risk. Tā tad ekspertīze, izpēte, nekas ekstrēms, nekas radikāls, nekas eh, tāds, ko, ka vajadzētu kādu aizsargāt, bet eh, vienkārši dodēt arī informāciju deputātiem, kas nepiedara politiskajām grupām. Paldies! Iscrivervi. <laughs> eh, non lo so se c'è una replica da parte di Olivares. Martino. Vai kāds no jums varētu atbildēt uz šo jautājumu, lūdzu? Jā, pavisam vienkārši. Jums ir jānosūta prasība koordinātoriem. Jūs nosūtat uh, attiecīgās komitejas sekretariātam savu prasību, un tas uh, tālāk tiek nodots koordinātoram, un koordinātori arī attiecīgi rīkosies. Tad nav nekāda problēma arī jums saņemt šādu informāciju. Paldies, saka priekšsēdētājs, pateicamies no sirds. Un pateicamies arī visiem deputātiem, vēlos atgādināt.